Uh, a... Uh, kolēģi, laikam varam sākt. Uh, mūsu ēnu referenta komanda ir ieradusies. Atgādināšu tiem, kas šodien, uh, kas vakardien nebija klāt, ka šī rīta sanāksmes darba kārtība ir nedaudz pamainīta. Vispirms Rotos kundze runās par noguldījumu garantiju sistēmām, pēc tam turpinās Pancēri kungs par traktoriem un tad Salvīnī Eh, kungs par datu aizsardzību, un pēc tam balsosim 10.15. Mums būs interesanti rīt sanāksme, un šī sanāksme arī e, tiešsaiknē tiek pārraidīta, kā viss mūsu sanāksmes, tātad e, sveic tos, kas arī mums seko internetā, un tad ir daži, e, tā, īpaši paziņojumi šorīt nav, tātad mēs varam uzreiz ķerties pie noguldījuma garantijas sistēmas atzinumu projektu. Un Roitovs kundze mums pirms dažām nedēļām jau pastāstīja nedaudz par dažiem jautājumiem šajā sakrā, bet plaši debats toreiz mums nesnāca laika trūkuma dēļ, un tagad aicināšu tagad Roitovs kundzi ievadīt mūs šajā jautājumā. Jūs detaļās, detalizēti eh, mums par šiem jautājumiem stāstījāt, kad mēs tikāmies lielajā zālē otrā ēkā pirms dažām nedēļām. Pēc tam eh, Stēlers kundze S un D vārdā, Kreutzmann kungs Šmita kunga vārdā runās, jā, pareizi, Ešlijs Voks eh, no zaļiem mums nav neviena pārstāvs, Svensons kungs un Salvīni. Un laikam Benkas kungs no komisijas puses, jā, eh, laipni lūdzam arī jūs šeit un arī jums būs iespēja izteikties. Tā kā lūdzu tagad Roitovs kundz, paldies, ka bijāt elstīgi un bijāt gatavi uzsākt mūsu šī rīta sanāks. Lūdzu, Suzanna. Eh, paldies priekšsēdē. Vispirms es gribētu komisijai pateikties par augstu kvalitatīvu likumdošanas projektu, normatīvo projektu. Un sadarbība ar ēnu referentiem un viņa asistentiem ir arī bijusi ļoti veiksmīga. Mēs runājam par sarežģītu uh, normatīvo priešakumu un ir runa par noguldījumu garantiju sistēmām. DGS eh, saīsnāts angļu valodā un ziņojums arī ir angļu valodā sagatavots. Interesanti būs redzēt, kas notiks. Eh, interesanti bija raudzīties, kas notika, kad uz čehu valodu tika tulkots, un īstenībā rezultāts nebija tik labs. Bija daudz eh, problēmas, tādēļ aicinu visus kolēģis pārbaudīt, vai viņu valodās tulkojumi uh, E, tiešām ir precīzi, jo angļu valodu mēs esam izmantojuši kā oriģinālu valodu, un tā ir visakurātākā, bet lūdzu salīdziniet ar savu valodas versiju, lai nerastos kādas kļūmes pārpratumi. Priecājos, ka e, mēs arī atlikām termiņu grozījumu iesniegšanai, ja es pareizi sapratu, tā būs tagad ceturtdienas pēcpusdiena. Līdz tam brīdim, es domāju, mūsu kompromiss mēs panāksim labu kompromisu. Un tad mēs runājam par di pārstrādātu direktīvas versiju. Orģinālā šī direktīva bija no 1994. gadā, un tas e, tā tiek pārstrādāt, rieģējot uz krīzi. Mēs izdarījām secinājumu, ka mums ir vajadzīga lielāka harmonizācija attiecībā uz e, finanšu institūcijiem un patērētāju aizsardzību. Ir ap 40 dažādi DJS, kas attiec uz dažādām eh, noguldījumiem, ar dažādu sēgumu, dažādiem eh, finansiāliem eh, apstākļiem un kopumā. Patreizējā situācija tāda, ka, diemžēl, mēs netiek, neizmantojam vienotā tirgus iespējas un nav arī vienlīdzīgi patērētāja tiesība aizsardzības līmeņi. Direktīvas mērķis ir ļoti augsts, tas ir saistīts arī ar citām direktīvām finanses pakotnē, Un mērķis ir tāds, lai sistēma būtu uzticama, lai tā varētu mūs eh, aizsargāt potenciālā nākamā finanšu krīzē, protams, ceram, ka tā nekad nepienāks. Esmu izstrādājis dažus eh, grozījumus komisijas priešlikumā. Es vēlos uzlabot patērētāju sadzības līmeni, uzlabot informāciju, kas ir sniegt patērētājiem, visu uh, pakotni padarīt caurskatāmāku, un es uzskatu, ka sistēmai nevajadzētu būt tik dārgai, kā komisija to savā pirmajā priekšlikumā paredzēja. Esmu arī paplašinājis komisijas priekšlikumu, iekļaujot tajā uh, uzkrājuma certifikāts, uzkrājuma grāmatas, kas dažkārt uh, krājkonts aizstāja, un to vajadzētu šo sistēmu ieviest visās dalībvalstīs. Es arī vēlos iesaistīt eh, pašvaldību depozītus. Piemēram, Čehijas replikā mums ir ap 6000 pašvaldības, un ba ja banka bankrotē, tad uh, pašvaldība paliek bez uh, līdzekļiem. Bet mums ir jāmaksā uh, līdz 100 tūkstoši eiro depozīts, tad uh, šīs pasākuma sistēma nepadarītu īpaši dārgāk, un tas, tā ir tomēr liela nozīme daudz uh, lokālajā pašvaldību līmenī. Tas uh, ļoti tiešā veidā skār pašvaldības, kā arī mazos uzņēmums, kā arī fizisks persons. Es vēltos arī pātrināt uh, lēmumu pieņemšanas procedūras, uzlabotās, iekļaut arī aptvērumā depozīts, kas ir e, pāri 100 tūkstoši eiro. Izmaksu periodas arī e, tam pieskāros. E, bieži tā, ka vairāks mēnešus ir krājiem jāgaida līdz izmaksai, bet tagad komisija iesaka septiņu dienu termiņu vairākas valsts. Dānija, apvienotā karalists uzskata, ka tas būtu diezgan problemātiski. Dāņu un Britu sistēmas, e, manuprāt, ir ļoti veiksmīgas, un tādēļ es uzskatu, ka e, piec gadu periods būtu jāparādz e, implementācijai. Uh, lai visās dalībvalstīs ieviest septiņu dienu izmaksu periodu. Tas būtu ļoti uh, priecīgs, ļoti liels sasniegums no klientu un patērētāju puses. Nākamais depozītiem būtu uh, jāglabājas institūcijās, ka, kuriem ir uh, dažādi brendi, dažādi zīmoli, bet viena licence. Tāds ir komisijas priekšlikums, bet Čehijas replikā ir tāds uh, piemērs. Vienam um, īpašniekam pieder vairākas bankas un bieži patērētāji to neapzinās. Tādēļ mums būtu jāparedz risinājums, ka gadījumā, ja e, noguldītājiem ir depozīti vairākās bankās, tad atkal līdz 100 tūkstošu noguldījumiem būtu jāaizsargā vai jāapdrošina. Eh, un te es nerunāju par vienas bankas dažādām filiālēm vai zīmoliem. Vēl viens jautājums ir DGS vai noguldījuma garantijas sistēmas eh, fondi, tā saucamie uh, depozīti, kas, uz kuriem attiecas šī uh, sistēma. Ja jums ir 5000 eiro depozīts, tad jūs neizmantojiet si hipotētiskos 100 tūkstošus, kā komisija ierosina. Tādējādi mēs varam uh, daudz līdzekļus ietaupīt līdz pat pieckārši, runājot par garantiju fondu, garantiju depozītam, uh, gadījumam, ja bankas bankrotē un tas arī pasargās noguldītājs no tā, ka viņiem būtu jāmaksā pārmērīgi bankas nodevs. Padomu un komiteja, es ceru, piekritīs šim manam priekšlikumam. Un tad es vēlos arī bankas labāk aizsargāt eh, ar, protams, eh, preventīviem pasākumiem. No klienta viedokļa raugoties ir svarīgi situācijā, ja, eh, protams, tad, lai banka kā tāda vispār nebankrotēta, bet, ja bankrotēta, tomēr līdz 100 tūkstoši tiek izmaksāta eiro e, klientam. Un ir kopīgs e, fonds eh, agrīnai intervencijai, tā tas e, komisijas priešlikumā ir nosaukts un piedāvāts vēl ir tāds priekšlikums, ko es atbalstu, ka uh, dalībvalsts sistēmas būtu jāsasaista. Komisārs vēlas, lai tas būtu obligāti. Es tomēr uzskatu, ka tam vajadzētu būt uz brīvprātīgas pamata. Uh, banku savstarpēji aizdevumi. Tāda būtu iespējama. Liels jautājums ir, vai būtu jābūt obligātai šai banku uh, kreditēšanas programmai. Tādējādi krīze varētu no viena reģiona uz otru, no valsts uz valstu pārsvieties. Tā es uzskatu, ka tas būtu jāatstāj dalībvalsts ziņā, vai tās vēlas piedalīties starpbanku kreditēšanas sistēmā. Es vēlos arī saglabāt risku uh, sistēmu, ko ieviesušas dalībvalsts komisija piedāvājusi uh, sistēma, kas savus mērķus diez vai sasniegt, jo dalībvalstīs ir dažādi finanšu profili, dažādi apstākļi, dažā uh, finanšu tirgos, bet uh, no patērētāja viedokļa raugoties svarīgi ir uh, tieši uh, krājkonti, depozīti bankās un vienā pētījumā ir. Uh, apskatīta komisijas formula, ka vislabākās bankas pēkšņi eh, līdz ar to eh, tiek uzskatīts iekļūtu tādā stipri sliktākā vērtējuma kategorijā, reitinga kategorijā. Tādēļ es domāju, ka ir vajadzīga cita formula, un es piedāvāju vienkāršāku, manuprāt, labāku formulējumu attiecībā uz informācijas veidlapu, kas ir eh, patērētāja interesēs. Es uzskatu, ka tai vajadzētu būt standartizētai. Uh, Es domāju, būtu arī jāuzlabo informēšanas pienākums attiecībā uz patērētājiem, lai tie tiktu informēti par visiem šiem jautājumiem e, savos konta izrakstos. Valoda jautājums arī svarīgs. Bieži bankas e, piedāvā līgumus citā valodā nekā e, tajā kas ir darba valotā tiecīgā dalība valstī. Šis jautājums būtu jārisina. Pretējā gadījumā patērētāji nesaņem pietiekoši informāciju. Tātad, ja uh, informācija vai līgums nav viņa dzimtajā valodā. Eh, un līdz ar to es beigšu savu ievadu, bet eh, labprāt uh, apmainīšos jums domām. Paldies, Suzana, ļoti pamatīgs darbs, un paldies par pārskatu par tevs ieteiktiem grozījumiem. Uzklausīsim grozījumu, uh, referents Saksmas Tailers kundze. Paldies! Es vēlētos pateikties arī referentai Rotovs kundzei. Jūs esat sagatavojusi lielisku atzinumu, mēģinot apkopot visas <clears throat> idejas. Un eh, jā, diemžēl, ka Ir jāsaka tikai nožēla par to, ka tulkojumā šis tas ir pazudis. Runājot par noguldījumu garantiju sistēmu, tad to vajadzētu sniegt attiecīgajai bankas, eh, bankas vietai un, piemēram, Skotijas banka. Tad eh, šobrīd to visu ir nopirkusi Lloyd grupa un cilvēkiem ir, piemēram, konti gan Lloyds bankā, gan Kalifax bankā, gan arī Skotijas bankā, un cilvēki bieži vien to nezina. Jūs esat ieviesusi ideju, ka garantija ir finanšu institūcijai un nevis atsevišķam tās atzaram. Jūs runājāt par konkrētiem augstākiem garantiju līmeņiem. Jūs runājāt par to, kas notiek, ja bankas sadalās. Iespējams, ka patreizajā momentā mums vajadzētu ņemt vērā tos ārkārtējos apstākļus, un krīzes apstākļos daudz cilvēki lielā mērā uztraucās par saviem uzkrājumiem. To mēs redzējām arī apvienotajā karalistē un Nīderlandē. Jūs runājāt par septiņām dienām apvienotajā karalistē un Dānijā. Uh, Šīm valstīm varbūt tas ir vieglāk nekā citām. Es domāju, ka mums varētu, vajad, nevajadzētu varbūt šodien tik daudz runāt par šo septiņu dienu aspektu. Es piekrītu, ka pārējais periods varētu būt palīdzošs solis citām valstīm, kurām eh, šis pārējais periods varbūt būs grūtāks. Esmu runājis ar citiem referentiem arī IMCO komitejā, un eh, jā, droši vien, ka mums nāksies iziet uz kompromisiem. Runājot par grozījumiem, tad eh, es nedomāju, ka atzinumā vajadzētu kaut ko būtiski grozīt, jo pēc būtības jūsu ziņojums ir ļoti labs. Varbūt, ka runājot par tūkstu, 100 tūkstošiem eiro, mums vajadzētu pieminēt 150 eh, tūkstošus eiro. Jebkurā gadījumā ekon komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, Tad eh, no patērētāja aizsardzības viedokļa, ja mums izdosies pieņemt šo likumu, tad tas ir būtisks solis patērētāja tiesību aizsardzībā. Un tad eh, varbūt mums izdosies izvairīties no tā, kas notika ar daudziem uzkrājumiem 2008. gadā. Paldies Rautovs kundzei, paldies Štēlers kundzei. Jā, es pilnīgi piekrītu, ka mums ir lielākā mērā jāiestājās par dažādiem finanšu projektiem. Tagad Kreutzmann kungs lūdzu Šmita kungu vārdā. Thank you, Malcolm. <coughs> Thanks, man. Paldies, Malcolm kungs. Es vēlētos pateikties arī Roitovas kundzei. Runājot par Eiropas noteikumiem noguldījumu garantiju sistēmās, tad tiem vajadzētu balstīties uz konkrētiem principiem. Proti, noguldītājiem vajadzētu uzticēties noguldītajai finanšu iestādēji, un noteikumiem ir jābūt viegli izprotamiem gan noguldītājam, gan arī noteikumiem ir jābūt eh, pietiekami viegli izpildāmiem no banku puses, mm. jo tad mums izdosies nodrošināt iekšējā tirgu vienādu spēles noteikums visām finanšu institūcijām. Garantijas sistēmai ir jābūt balstītai uz riska novērtējumu Un e, tādiem banku atzariem, kas ir maza un vidēja lieluma, tam vajadzētu būt nedaudz savādākam nekā lielajiem. Mēs uzskatām, ka vajadzētu nosekt arī ieņēmumus, un mēs uzskatām, ka maksājuma periodam vajadzētu tikt samazinātam līdz piecām dienām, kā to jau ierosināja ekon komiteja, jo pēc iespējas ātrāks izmaksāšanas laiks ir svarīgs, lai patērētājiem, noguldītājiem būtu ticība banku sistēmai, jo pēc bankrota pasludināšanas noguldījumam ir jātiek atmaksātam pēc iespējas ātrāk un Simpsona kunga ierosinājumam. Ekon komitejā ir pamats. Nākamais maksimālais fondu apjoms. Mums vajadzētu par to vienoties, un eh, virs tam atmaksa nenotiek. Ja tā nebūs, tad mums neizdosies izveidot vienī, vienotas spēles noteikums, kur būs dalība valstis, kurās šis Eh, fonds būs pietiekam liels dažām bankām, bet ne visām. Mēs uzskatām, ka institūcijām, kuras pievienosies šai noguldījumu garantiju sistēmai, mēs eh, saprotam, ka ir jābūt pilnīgai harmonizācijai Eiropas noteikumos, ja mēs vēlamies stiprināt kopējo tirgu. Mans kolēģis Ūlis Šmits tāpēc nepiekrīt tam, ka Roitovas kundze savā atzinumā ir atkāpusies no harmonizācijas idejas. Tāpēc mēs esam pret 12. grozījumu 5. pantā, kas dod dalību valstīm lielākas varas. Dalību valstīm pašām vajadzētu lemt par to, vai vietējās varas iestādes varētu aizsargāt kādu konkrētu noguldījumu tipu, taču līdz ar to ar dažādiem produktu nosar, nosaukumiem šim finansējumam būs lielāka drošība. 13. grozījumā runiet par to, ka dalību valstis var iejaukties, ja viena un tā pati kredīta institūcija ar dažādiem vārdiem darbojas kā dažādas bankas. Tas ir tiešā veidā pretrunīgi ar patreizējās finanšu krīzes pierādītajām mācībām. Piemēram, Danske Bank Zviedrijā piedāvā labāku aizsardzību konkrētiem noguldījumiem nekā Zviedrijas bankas, un, ja harmonizācija nenotiks, tas novedīs pie tirgus izkropļošanas. Paldies! Uh, thank you very much. Um, Paldies. Nākamais ir Ašlejs Foks. Es redzu, ka Rūlas kundze arī vēlētos pēc tam runāt un pēc tam Tranta Filides kungs. Bet tagad Ašlejam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos sākt uh, savu runu ar pateicību Roitovas kundzei par atzinumu sagatavošanu. Mūs priecē tas, ka jūs esat pragmātiski piegājuši lietai un jūs iestājaties par to, ka ir jābūt vienādiem spēles noteikumam pilnīgi visām ES bankām. Runājot par uh, pagaidu augstiem garantiju līmeņiem, tas tiešām varētu nodrošināt lielu summu aizsardzību. Mēs e, atbalstam Roitovas kundas priekšlikumu svītrot 11. punktu. Mēs uzskatām, ka dalību valstīm ir nevajadzīga pietiekama elastība mehānismu izmantošanā. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikuma atšķaidīšana noguldījumu garantijas sistēmās ir adekvāta, jo tas e, noteikti ietekmēs finanšu stabilitāti un arī patērētāju uzticamību. Mēs uh, uzteicam Rotovas kundzes ideju par to, ka uh, tam būtu jābalstās uz uh, to, cik lielā mērā šajā fondā tiek runāts par ex ante finansējumu un cik daudz par notikumu pēc finansējumu. Un um, mēs atbalstam komisijas priekšlikumu par septiņām dienām jeb piecām darbdienām. Un um, mūs neapmierina harmonizētais līmenis, kur piedāvā Roitovs kundze 20 dienas. Un um, tas būtu līdz pārējais periodam, līdz 15. gadam. Alda grupa Iespējams, ka jūs atbalstat, un mēs esam pret to, iespējams, ka Roitovs kundze atbalsta zaļie. Un tomēr lielākā daļa šajā komitejā noteikti atbalstīs piecu darba dienu ideju, un patreizējais grozījums neradīs atbalstu mūsu komitejā. Līdz ar to, ja mēs vēlamies nonākt līdz kompromisam, tad Roitovs kundzēs vēlētos ierosināt varbūt 15 dienas un pārējais periods pāris gadi, jo es domāju, ka mums vajadzētu tomēr vienoties par piecām darba dienām. Visbeidzot, par to, kā vajadzētu e, nodrošināt garantijas atsevišķām banku, banku ofisiem. Tas ir komerc nosaukums struktūra. E, tomēr ir. Um, un uh, mums tomēr vajadzētu runāt par patērētāju aizsardzību. Man ir bijis prieks sadarboties ar Raitovas kundzi šajā jomā un uh, raudzīsimies, kāda būs iesniegta grozīja. Paldies! Pirms es pārēju došu vārdu komisijas prāstāvim, gribu teikt, ka Man, jums jā, man jūs jāinformē, ka Britu parlamentārieši ir rakstījuši Barozo kungam vēstuli par šo jautājumu, atgādinot subsidiaritātes principu, un ar šo vēstuli jūs varēsiet iepazīties, katrs, kas to vēlas. Man jo šī informācija ir svarīga, Mums ir uh, jāņem vērā tas, ka parlamenti dalību valstīs skatās, ar ko nodarbojas šī komiteja. Lūdzu, Benkas kungs. Benkas kungs no komisijas. Došu jums vārdu īsam komentāram, jo mums vairs nav daudz laika. Paldies! Es centīšos koncentrēties uz svarīgākajiem jautājumiem, tā kā ir maz laika, es par visiem nerunāšu. Varbūt sākšu ar, ar pašvaldībām. Vēlos jūs informēt, kāpēc komisijas priekšlikums vēlas izņemt ārā publisko sektoru no šī priekšlikuma. Visas dalībvalstis pagātnē ir turējušās pie šādas pieejas, nosakot uh, nosakot, kādi, uz kādiem depozītiem attiecas eh, kompensācijas. Un eh, tātad kompensācijas nav paredzētas vai garantijas nav paredzētas publiskajā sektorā nevienā jomā. Un ņemot vērā um, pieejamību kredītiem, tad jāsaka, ka pašvaldībām ir dažādas priekšrocības pieejai kapitāla tirgū, un tās nevar pielīdzināt privātai, privātiem uzņēmiem, nemaz nerunājot par maziem un vidējiem privātiem uzņēmumiem. Tātad pašvaldībām ir labāka pieeja starptautiskajam kapitāla tirgu, un tāpēc tās šeit nav. Par par noguldījumiem uz laiku vai depo depozītiem uz laiku. Šeit nekādas nu, domstarpības nav bijušas, un šķiet, ka jūsu komiteja atbalsta to, ka um, noguldījumi ir jākompensē ļoti īsā laikā, lai netiktu um, apdraudēta uzņēmuma eksistence, tad runājot par komerc nosaukuma struktūrām, tad šeit komisija ir veikusi pētījumu un ir izrādījies, ka šis jautājums vairāk skar vienu dalībvalsti, tā ir apvienotā karaliste. Un uh, šeit ir gan plusi, gan mīnusi. Viens no plusiem patērētājiem nav jāuztraucās par to, kāda, kāds, kāda bankas komercstruktūra, kurš nosaukums ir uzdrukāts uz maksājumu veidlapas. No otras puses, viens no jūsu uh, dalībniekiem jau sacīja, ka varētu būt problēmas, kas uh, rastos regulātoram un varētu būt uh, tirgus izkropļojumi, jo apvienotajā karalistē uh, bankas darbojās ar dažādiem komercnosaukumiem, neinformējot patērētājs par to, ka būtībā tās pieder pie vienas komerc iestādes. Šī problēma mazāk attiecās uz citām dalību valstīm, un šādā gadījumā bankas uh, tiek, um, tiek veicināts tas, ka bankas var atvērt virkni filiāļu, virkni komercnosaukumu struktūru, un patērētāji nesaņem pilnīgu informāciju. Par, pārējās dalībvalstīs uh, patērētājs zina, ar kuru banku viņi sastrādājas, un es īsti nesaprotu, kāpēc mums vajadzētu mainīt vienkāršo sistēmu, tātad viena banka, viena noguldījuma aizsardzības sistēma. Un atgriežoties pie publiskās sabiedriskās apspriešanas, tad ir redzams, ka pat uh, Britu iestādes uzskata, ka um, viņu sistēmai ir arī tādi mīnusi, nu, trūkumi. Un vēl dažus vārdus par uz risku balstītiem nu, ieguldījumiem. Patērētājs varbūt nav pilnībā, viņam nav skaidrs, kas notiek šajā ziņā, bet finanšu sta stabilitāti šādi darījumi ietekmē. Un bankas, kurām ir vairāk riska kapitāla, viņām ir eh, jāsniedz vai jāiemaksā vairāk, izmantojot šo sistēmu. Un no otras puses debatēs mēs arī dzirdējām, eh, runājot par iekšējo tirgu un kopējo tirgu, tas nebūtu īsti godīgi vai taisnīgi, ja bankām būtu jāmaksā, jākompensē saviem noguldītējiem dažādas summas atkarībā no riska, un šīs summas varētu atšķirties dalību valstīs. Šeit tomēr ir vajadzīga harmonizācija. Un vēl noslēgumā gribētu īsi komentēt uh, profilakses pasākumus, vai vajadzētu lielāku uzsvaru likt uz profilaksus preventīviem pasākumiem. Komisija savā priekšlikumā jau ir iekļāvusi attiecīgus elementus, piemēram, 9. 9. pānta 5. punktā ir divas lietas bankas. Bankas rezolūcija, piemēram, bankas bankrotēšanas gadījumā ja notiek pārnesums uz citu banku, vai tiek apvienotas divas bankas, vai tiek izveidota spēcīgāka vai vājāka banka, tad mainās juridiskais, juridiskā persona, kuras pārziņā tagad ir noguldījumu kompensācija. Uh, Un pastāv vēl viens aspekts attiecībā uz intervenciju. Tās mēs saucam par uh, jebkuriem citiem pasākumiem, kas nav saistīti ar noguldījumu pārskaitīšanu vai pārnesi. Tā ir tā saucamā drošības uh, nauda vai uh, finansiālā palīdzība, lai banka nebankrotētu. Uh, Un e, šādos gadījumos tiek iztērēts liels apjoms nodokļu maksātāju naudas, un komisija uzskata, ka šajā priekšlikumā jācer, tas būs gatavs vasarā ka bankas bankrots nevienmēr ir lieta, no kuras varēs izvairīties nākotnē. Paldies! Paldies par jūsu liederīgo informāciju. Un vēl man būs jādod vārds Roitos kundzei, bet tagad mazliet par kalendāru. Grozījumus var iesniegt līdz 12. aprīli. Mm -hmm. Tā kā. Un balsojums plenārsēdē notiks jūnijā. Roitovs kundze, lūdzu, vai jūs vēl gribat ko teikt, jo mums man vairs nav daudz laika šim jautājumam. Paldies. Pirmkārt, uzskatu, ka IMCO pozīcijai attiecībā uz depozītu izmaksas periodu vajadzētu būt ļoti stingrai sanāksmē ar referentiem es ierosināju, ka mēs vienotos par risinājumu, kas ļautu mums panākt tātad ļoti pēc iespējas īsāk eh, depozītu izmaksu periodu. Tāpat laikā eh, ar ekon sarunu pozīciju būtu tāda, eh, kas neizraisītu dalībvalstu kategorisku pretestību. Ja būtu septiņas dienas, es Mm, protams, to ļoti atbalstītu, bet vai tā būs laba eh, mūsu pozīcijas sarunām, tas vēl ir jautājums. Eh, es domāju, ka mums ir tomēr jātiec uz kompromisu. Un negribu piekrist komisijai attiecībā uz pašvaldībām. Pašvaldības eh, tām, tās nav valsts budžeta finansēts, un tām nav vienmēr viegli pie, kļūt eh, kapitāla tirgiem. Tādēļ to depozītus vajadzētu garantēt vismaz minimālā apjomā, lai tās uh, nenonāktu uh, ļoti lielās grūtībās. Piemēram, attiecībā uz algu izmaksu pašvaldību darbiniekiem. Kas attiec uz dažādiem zīmoliem? arī šeit uzskata savādāk, ka komisija bieži patērētāji uzskata, ka ir dažādi zīmoli, kuriem ir viena un tā pati bankas licence. Ja mēs piekristu komisijas priešlikumam, tad mums būtu jāuzliek par pienākumu bankām informēt patērētājus par citiem zīmoliem un par eh, tiem noguldījumiem, kas nav aizsargāti. Es nepiekrītu arī Šmita kungam attiecībā uz uh, termiņu pagarinājumu pat 12 mēnešiem, kas attiecas uz sociāliem apsvērumiem. Es domāju, ka tas būtu pretrunā harmonizācijas principiem. Detalizētāk nevar tagad izteikties, mums tas būs jāpērnā vēl sanāksmē ar referentiem. Paldies, Suzana, saka priekšēdis par visu e, tev sveikto darbu. Es domāju, ka atzinums ir ļoti nodrīgs un e, apjomīgs. E, es ceru, ka vēl grozījumi tiks laikas iesniegt, un tad 12. aprīlī mēs varēsim apspriest šos grozījumus kopīgi. Paldies! Nākamais jautājums. Es sirsnīgs veids mūsu vidū Antonio Pancēri kungu, kurš ir referents šim ļoti svarīgām priekšlikumam - lauksemcības un nežsaimniecības transporta līdzekļu uh, jautājumā mums ir jauns grafiks. E, pēc diskusijām ar referentu mēs par to vienojāmies. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs atlikām pirmo apspriešanu. Un šis ir vidstermiņa ziņojums pār Pancerikunga darbu, tā teikt, bet mums būs arī uzklausīšana, par to varbūt vēl dzirdēsim. Uh, došu vārdu pancērī kungam. Es domāju, ka šodien mums nebūs iespēja detalizēti runāt par eh, ļoti gari un plaši, pēc tam to varēsim darīt uzklausīšanā, bet mēs gribam uzklausīt pancērī kungu prezentāciju. Kurā referents šeit ir? Sulīkums nav šeit, Rīlis kungs ir, es esmu šeit ECR vārdās, Sandergārda kungs nav, Salvini kungs ir šeit. Tā kā eh, visiem referenti varētu Eh, arī mums sniegt savu vērtējumu. Padzērīkungs, lūdzu, eh, pastāstiet mums, eh, kā virzās diskusijas, un tad dosim vārdu ēnu referentiem. Un Vasinis kungs arī ir šeit no DG Enterprise, uzņēmēja darbības ģenerāla direktorāta. Bet tagad vārds Pandzērīkungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsumā. Jo, kā jūs teicāt, mums būs vēl iespēja atgriezties detalizētāk pie šī jautājuma spriešanas. Es gribu sacīt, ka tagad visiem ir pietiekoši skaidrs, ka priekšlikuma mērķis ir izveidot standardizētu noteikumu kopumu eh, lauksaimniecības mežsaimniecības transporta līdzekļu certificēšanai vai apstiprināšanai. Mērķis būtu tāds, ka īšais tirgs, vienotais tirgs varētu eh, darboties eh, efektīvi, ne, neatstājot novārtā vidas aizsardzību un satiksmes drošību. Priekšlikums vēlas arī ražotāju un Uh, konkrētspēju atbalstīt uh, un netraucēt to ar sarežģītām, pārliek sarežģītām certificēšanas procedūrām. Pēdējo nedēļu laikā mums bija interesanta domāņa ar komisijas pārstāvjiem. Uh, un šeit daži kritiski jautājumi izkristalizējās, detaļās atkal neieslīgšu, bet pieminēšu dažus svarīgākus, un tad 12. aprīlī varēsim atgriezties pie tā plašāk. Tad mums būs debates IMCO komitejā ar Eiropas e, organizāciju pārstāvjiem, kas, kurus tas skars. Esmu četras kategorijas norādījis, uz kurām mums būtu vērts e, vērst uzmanību. Pirmkārt, e, laika grafiks un deleģētie tiesība akti. Otrs, pēc pārdošanas servis trešais tehniskās prasības un emisiju uh, standarti, un ceturtais lauksaimniecības mežsaimniecības transporta līdzekļi. Kas attiec uz grafikiem? Uh, spēkā stašanās datums bija paredzēts 2014. gads. Daži uzskatīja, ka uh, uh, tas būtu pārāk ambiciozi, jo tas ietekmēs visas puses, kas ir iesaistīts uh, Eh, komisijas priekšlikums par 2014. gadu tika sagatavots, lai izvairītos no situācijas, kad dažādi likumdošanas eh, akti varētu eh, pārklāties laika ziņā. Tādēļ visu būtu jāiekļauj vienā direktīvā, nevis daudzās dažādās. Bet ir jārisina arī jautājums par to, vai varētu būt uh, panākums kompromiss starp nepieciešamību, eh, ka jāievieš harmonizēti standarti, kā arī ņemot vērā to, ka ļoti daudz puses ir iesaistīts un tiks skārtas. Eh, un ir šis intensīvais eh, certificēšanas apstiprināšanas process paredzams. Tad par otro servisu pēc pārdošanas transporta līdzekļu mm, Šeit ir jāņem vērā, ka nozara ir ļoti e, e, īpaša un um, attiecībā uz pēc pārdošanas pakalpojumiem ir arī e, jāņem vērā attiecībā uz labošanu patērētā aizsardzības jautājumu, ir jāievieš garantijas sistēma, kas ļautu uh, arī izpildīt uzņēmumu vajadzības eh, pienācīgā laikā, kā arī uh, eh, remontu uh, eh, darbnīcu vajadzības. Drošība ir pamatvaidzība, kas ir, manuprāt, vienmēr jāņem šajā, regulā, šajā normatīvajā dokumentā ļoti rūpīgi vērā. Tas, ka Eh, no šīs, eh, eh, no šī likumdošanas akta tajā netiktu iekļauti lauksaimniecības transporta līdzekļi, tas ir, manuprāt, ļoti nepareiz, jo drošības apsvērumā jāņem vērā arī uz tiem. Kas attiec uz tehniskām prasībām un emisiju standartiem? Ir bijusi debate par bremžu sistēmām. Es domāju, ka šīs procedūras ir jāvienkāršo ir nepieciešams ABS bremzēšanas sistēma, kas uzlabos drošības līmeni, bet varētu būt pieejami arī citi mehānismi, arī tas būtu jāpatur prātā un to arī varētu pieminēt. Un gal galā. U kategorijas transporta līdzekļi. Šeit jautājums ir e, par. Um, bezceļu transporta līdzekļiem. Um, šie bezceļa transporta līdzekļi varbūt uz patiem te nekas nebūtu jāsaka, kādam tā varētu likties, taču mēs eh, runājam nevis par traktoriem vai meža saimniecības transporta līdzekļiem, kas tikai tur tiek izmantot, bet tie ir transporta līdzekļi ar īpašām eh, raksturībām. Jautājums tā tad ir, vai no normējumi tos, e, e, vai tie, to attiecināt uz tiem, vai e, to risināt citā kontekstā. Un tad vēl divi jautājumi. No vairākiem pusēm ir bijuši lūgumi jaunu T6 kategoriju iekļaut. Šis jautājums tika pacelts uh, sak sakarā ar lauksaimniecības transporta līdzekļiem, kas var pildīt traktoru funkciju, e, bet tie var būt mazāki e, transporta līdzekļi. Varbūt e, tiem tiešām būtu īstā vieta T kategorijā, bet kopsavilkumā vēl sacīt to, ka ir vispārīga vienprātība jautājumā, ka mums ir nepieciešams viens likumdošanas ietvars, vienots uh, jo ir jārisina pilnībā uh, šis jautājums par uh, uh, šo transporta līdzekļu vietu vienotajā tirgu, uzlabojot vides standārtu, satiksmes drošības standārts un aizsargājot darbvietas. Jūs jau komitejai pieminējāt grafiku, tāpēc to es vairs tam nepieskāršos. Paldies, pancērikungs, jūs sniedzāt mums ļoti labu kopsavilkumu par svarīgākiem jautājumiem, bet komiteja vēlreiz apliecināšu eh, vai atkārtošu, ka būs 12. aprīlī svarīga uzklausīšana. Koordinātori apstiprinās uzklausīšanas programmu šo pēcpusdienu Un jūsu ziņojums tiks nosūtīts tulkiem 24. maijā, 14. Eh, 16. jūnijā tas tiks eh, diskutēts, un tad līdz 6. jūlijam grūzījums arī sniegsiet, un oktobrī būs imko balsojums, novembrī plenērā. Es domāju, jūsu grafiks arī ir savietots ar padoms darbu, jo šo pēcpusdienu mums būs uzklausīšana par motocikliem, te vairāk jautājumu, kas ir līdzīgi, piemēram, par uh, servisu, uh, Un komisija arī šo pēcpusdienu, eh, komiteja arī apskatīs eh, šo pēcpusdienu jautājumu par papildu informāciju pētījumiem, kas varbūt ir nepieciešama attiecībā uz tehnisko pusi, un ja jūs nepieskārāties par jautājumu, kas attiec uz motocikliem, bet arī šādiem transporta līdzekļiem, tas ir par tirgus uzraudzību, jo ir bažas par to, ka aprīkojums tiek eh, importēts, kas neatbilst Eiropas standartiem. Arī par to mēs lūksim pētījumu sagatavot. Tā nu mēs kopīgi virzamies uz priekšu es ierosinu ēnu referentu sanāksmi, eh, eh, sarīkot, lai mēs varētu vēl cits jautājums iekļaut, jo ziņojuma vispusīga diskusija būs māja jūnija laikā, tāpēc mums visā plašumā šis jautājums tad nav jāizdiskutē, bet tagad došu vārdā ar Torikumu, kas pārstāv Sūlīkumu, Mandes kungs šeit nav, es neesmu pārliecināts, vai Kreutzmann kungs vēlas runāt, Rils kundze šeit, Es jau esmu izteicies kā referentam, un Salvīnī kundze šeit ir, un Sartori kungam vispirms dod vārdu. Grācija, prezidente, il... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vakar mā, ar mani sakontaktējās grupas eh, kolēģi, lai es par šo ziņojumu runātu sulī vietā. Tātad es eh, tikai vakar vispār sāku tā dziļāk iepazīties ar šo ziņojumu, un tomēr vēlētos vēlreiz mazliet apkārtot man cērī kunga teikto. Viņš ļoti labi izgaismoja problēmu no visām šķautnēm un parādīja, kādas ir lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu problēmas, un patiesībā tās ir tādas pašas, kādas tās bija pirmajā lasījumā. Vēlētos varbūt atbildēt eh, uz jautājumiem, kas šeit parādījās. Par iekšējo tirgu viss ir vienasprāts, par drošības apsvērumiem arī, protams, arī vidas jautājumu tāpat. Tas, eh, kas var, tie ir jautājumi, kas izvijās cauri pilnīgi visiem šā atzinuma punktiem. Uh, Es esmu izskatījusi arī patreiz spēkā esošās normas un noteikums, bet, protams, ka mums tas ir jāskata visiem kopā. Es vēlētos pateikties referentam un domāju, ka mums izdosies kopā labi sadarboties. Krosman kungs, vai jums ir kas piebilstams? Rūlas kundze, lūdzu. Yeah. Sorry, uh, ich kann's ganz. Es runāšu īsi. Man ir tikai viena ideja. Varbūt vajadzētu tikties ar referentu, jo runājot par pārklāšanos ar skop, par, par kvadricikliem, kur īsti tie piedar klāt, par to mums vajadzētu vienoties. Grozījumi un grozījumu iesniegšanas termiņi nav īsti saskaņoti tie atšķiras, un mums vajadzētu atrast risinājumu, bet citādi es koncentrēšos uz emisiju jautājumu, kaut gan tas nav tieši saistīts ar šo, bet es tomēr, ka to vajag. Tāpat informācija par neatkarīgām darbnīcām un drošības jautājumi. Paldies! Tranta Filidis kungs, nē. Labi. Tad eh, varbūt es pats gala komentāriem, pēdējais komentārs. Runājot par Rūlas kundas pieminēto, protams, ka jautājums par laiku ir svarīgs. Kancērī kungs runāja par T6 transporta līdzakļiem, un tā ir tā saucamā 2 un 3 riteņu transporta līdzakļu direktīva. Un tas eh, tiešām runā par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzakļu lietošanas nolūku. Un visbeidzot, noteikti vajadzētu runāt par U kategoriju. Šajā kategorijā vajadzētu izveidot kopīgus kritērijus, un tas jau ir bijis akūts jautājums jau kādu laiku, jo dažādās uh, valstīs ir dažādas apgaismojuma, lampu prasības, un ir arī tādas valsts, kurās šo prasību nav vispār. Tāpēc es domāju, ka ir pilnīgi adekvāti no komisijas prasīt harmonizācijas pasākumu ieviešanu šeit, un iespējams, ka mums vajadzētu runāt par savu veidu pielikumu sagatavošanu, kā jau to pancērī kungs varbūt ir iecerējis. Tā tad eh, mums būs vēl detalizēti konkrētāk iespēja runāt par šo jautājumu vēlāk, bet, ja jūs vēlētos izteikties, tad eh, es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim. Ja? Labi, tad lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, pavisam īsi vēlētos pateikties Pancērī kungam, kas eh, ir strādājis pie un ar komisijas priekšlikumu šajā jautājumā. Uh, Varbūt divi pavisam nelieli komentāri. Vispirms par datumiem. Man nav varbūt konkrēti komentāri par atzinumu priekšlikumu un arī par komisijas priekšlikumu. Tas ir priekšlikums, kāds tas ir, bet runājot par īstenošanas datumiem, tad ir tādi jautājumi, kurus atlikt nevar vairs ne sekundi. Piemēram, jautājums par drošību. Un kāda ir pēc pārdošanas aprūpe un citi jautājumi. Mums vajadzētu uzsvērt to, ka komisija vienmēr ir atspoguļojusi visu iesaistīto pušu viedokļus, un, protams, ka mums ir jāņem vērā arī traktoru specifika un traktoru attiecības ar citiem transportlīdzekļiem. Un tomēr Atcerēsimies, ka komisija ir izveidojusi politiku, kā notiek apkope un remonts. Runājot par komisijas priekšlikumu, tad patreizējā situācijā mēs esam samērā optimistiski un uzskatām, ka mums izdosies sasniegt mūsu mērķus par tīrākiem, zaļākiem transportlīdzekļiem un iespējams, ka šeit runa iet par vairākām kategorijām, un tomēr, kamēr vien mēs spējam izvirzīt noteikums, kurus var izpildīt konkrēti transporta līdzekļu tipi, tikmēr mums ir arī centieni un cerība, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļi arī tiks atrunāta viņa drošības pasākuma. Think... Paldies! Tad inf pētījumā noteikti tiks skatīti jautājumi, ko jūs pieminējāt. Runa būs par uh, ietvaru, kurā tiek organizēta transporta līdzekļu apkope. Un Es domāju, ka attiecīgo informāciju mēs jums sniegsim tik līdz tā mums būs. Lūdzu, pancerīkungs. Paldies. Ļoti pavisam īsi. Es, protams, piekrītu um, diskusijai ar ēnu referentiem, jo ir svarīgi uzreiz pēc 12. aprīļa sanāksmes uh, tikties un pārunāt, lai mēs uh, vismaz gūstam pirmo priekšstatu par notiekošo. Runājot par uh, laika grafiku, tad te mēs noteikti vienosimies. Es pilnīgi paļaujos uz jums priekšādātāji, un tas attiecas arī uz divu, rite, divu riteņu transporta līdzekļiem. Un tad jau redzēsim, kā attīstīsies diskusijas. Uh, Svarīgi ir arī veikt pētījumus, lai varētu izstrādāt atzinumu, kas atspoguļotu visus nodokļus, gan visus viedokļus, gan komitejā, gan plenārsēdē. Paldies, es pilnībā jums piekrītu. Un piekrītu arī Rūles kundzei, mēs varētu tikties un pieaicināt pieaicino citus interesantus. Liels paldies! Nākamais darba kārtības punkts. Vispusīga pieeja personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā. Referents Mateo Salvīnī, kurš pirmo reizi ir referenta lomā un ir izstrādājis atzinumu attiecībā uz zaļo grāmatu. Uh, par vispusīgu pieeju personas datu aizsardzībai Eiropas Savienībā. Mūsu vidū ir arī Žuvēna kungs ēnu referents un Gebhārdes kundze un Kreitsmana kungs un Engstroma kungs. Es pats arī esmu te. Un mums mazliet ir, protams, jāraugās pulkstenī, bet tagad mums ir pilnīgs ēnu referentu tātad pārklājums un katrs varēs pateikt ko domā par šo svarīgu atzinumu. Lūdzu, Salvīnīkungs. Paldies, priekšādātāji. Vispirms teikšu paldies sekretariātam, mūsu komitejai par labo sadarbību. Teksts ir diezgan īss, kā jūs redzat. Tas ir saistīts ar parlamenta noteikumiem. Mums ir jārada līdzsvars starp patērētāju aizsardzību un, protams, jāizstāv mazo un vidējo uzņēmumu pamatotās intereses, lai neradītu pamat, pārāk augstas papildu izmaksas. Un saskaņā ar vispārējo koncepciju par personas datu aizsardzību, tad mums ir divi apsvērumi. Uh, sešas rindkopas, un mēs gribējām izstrādāt tekstu, ko varētu atbalstīt visas politiskās grupas. Tālāk teksts nonāks Libe komitejā. Mēs centāmies e, tādu sabalansētu tekstu e, izstrādāt arī runājot par elektri, elektroniskajām datu platformām, šo mākoņu, mākoņu datošanu un dati ir pieejami, uh, ir paredzēts darīt datus pieejamus arī uzņēmumiem, un šeit ir vajadzīga harmonizācija. Mūsu politiskai grupai šāda harmonizācija nevisai patīk, bet šajā gadījumā, runājot par elektroniskajām platformām patērētā aizsardzību, šī harmonizācija ir nepieciešama. Uh, Jūs varat visi iepazīties ar šo tekstu. Mēs uh, bijām atvērti visiem priekšlikumiem, grozījumu iesniegšanas termiņš ir ceturtdiena, pulksten 12. Mēs, kā es jau teicu, priekšplānā izvirzījām patērētā aizsardzību, runājām par alternatīviem risinājumiem, par sensibilizācijas pasākumiem. Uh, par ies un esam pieprasījuši komisijai veikt ietekmes novērtējumu attiecībā uz noteikumu pielietošanu dažādās Eiropas valstīs. Runa ir par projektu, un es ceru, ka ēnu referentiem būs iespēja sniegt savu ieguldījumu, un, kā es jau teicu, teksts ir īss, un tas šobrīd no manis ir viss. Paldies! Paldies! Manuprāt, šis teksts ir ļoti tāds fokusēts, tas tieši saistās ar mūsu tēmu patērētā aizsardzību. Žuvēna kungs. Merci, monsieur le président. Um... Paldies. Par šo jautājumu runājot, datu aizsardzība, personas datu aizsardzība. Uh, ir visādas jaunas tehnoloģiskās iespējas, mēs dzīvojam globalizācijas eh, jū, laikmetā, ir iespēja apmainīties ar informāciju nebijušā veidā, internetā ir, tiek veikta plaša reklāma, ir iespējams visdažādākie pielietojumi. Jautājums ir, kā tad kontrolēt, kā dati tiek izmantoti. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un dažus punktus vajadzētu vēl iekļaut, uh, proti um, ieradumu reklāma un um, personas datu aizsardzība, bet klausoties Salvīnī kungu, tad uh, es gribētu tomēr uzsvērt, ka ja mēs šeit nevaram panākt harmonizāciju, tad šeit tam būtu tomēr īstā vieta. Es nedomāju, ka pašregulācija šeit būtu īpaši efektīva. Pašregulācija nav pietiekama. Un tad mums ir arī jāaizstāv mazo un vidēju uzņēmumu intereses dažādu iemeslu dēļ. Mazie un vidējie uzņēmumi eh, veido lielu daļu no eh, ekonomikas Eiropas Savienībā. Tad vēl um, kas tiek darīts pārkāpumu gadījumos. Ir vajadzīga homogēna, vienota sistēma, kurā ir iespējams informēt par dažādiem pārkāpumiem, bet tehniskajā jomā, manuprāt, vajadzētu uzsvērt, ka personas dati obligāti ir jāaizsargā un varbūt varētu arī atsaukties uz privāto sfēru Eh, jau dizainējot jaunus tehnoloģijas pielietojums. Kopumā gribētu teikt, ka ievācot personas datus un kontrolējot tos, um, šie visi jautājumi līdz šajās direktīvās nav tikuši apskatīti. Paldies! So, thank you very much, Mrs. Juvin. Paldies Juvēna kungām, Gebhards kundze. Paldies, Salvīnī kungs. Jūs ļoti labi esat pastrādājis. Es domāju, ka Eiropas komisija uh, ir sagatavojusi labu paziņojumu, kur runa ir par ļoti būtiskiem jautājumiem, jo datu aizsardzība ir sektors, kam ilgu laiku ir bijusi liela nozīme, tieši uh, pilsoņu un valsts iestāžu sadarbībā. Pēdējo gadu un gadu desmitu laikā tomēr ir notikušas principiālas izmaiņas, jo iekšējais tirgus un ekonomikas loma šajā sektorā ir pieaugusi daudz, daudz reižu, tāpēc ir jādomā par to, ko mēs varam darīt risinot šo jautājumu. Un runa nav tikai par tirzniecību vai e-komerciju. Uh, Runa ir arī par sociālajām platformām, Twitters vai Facebooks vai vēl kas cits. Tā šajās jaunie cilvēki uh, atklāja ļoti daudz personas datu par sevi un uh, notiek arī tirzniecība. Uh, un e, cilvēki aizpildot visādas anketas, būtībā internetā atklā savus iepirkšanās paradumus. Un ir vajadzīgi skaidri noteikumi, lai pilsoņi zinātu, ko viņi dara, sniedzot šos datus internetā. Tas ir ļoti plašs e, tāds pasākumu spektrs, uh, Un šajā kontekstā runa ir nav, nav tikai par eh, pilsoņu tiesībām, bet arī par iekšējo tirgu un patērētāju aizsardzību. Un es zinu, Salvinī kungs, mums vienmēr ir tā ļoti jāierobežo, eh, tekstam jābūt īsam atzinumos, bet tomēr es domāju, ka tekstu nepieciešams papildināt. Un tāpat kā jūs jau teicāt, savā atzinumā mums ir jāliek liels akcents uz to, kā šajā jomā nodrošināt caurskatāmību, proti, kas notiek ar datiem, un tāpat ir jābūt, jāparedz iespējai atsaukt datus vai ievākt tos atpakaļ, dzēst vai likt, lai tie tiktu izdzēsti. Uh, Un arī privātuma noteikumi ir jāstiprina. Un jūsu atzinumā, manuprāt, jūs esat izstrādājis labu bāzi, un to var vēl pastiprināt. Un es iesniegšu arī grozījumu priekšlikumus. Paldies! Uh, indeed, uh, Mrs... Paldies, Gephardas kundzei, un tagad Kreutzmann kungs. Paldies, priekšsēd. Uh, sirsnīgs veids, kolēģi Salvīnī ar ļoti kvalitatīviem priešlikumiem, kurus viņš ir izstrādājis. Tie ļoti uh, blīvi skar datu aizsardzības jautājums, viss, kas ir ņemam vērā. Pirmkārt, datu aizsardzība īpaši gados jauniem cilvēkiem ir svarīga, jo viņi diezgan uh, plašu vērienu strādā ar saviem datiem, un tāpēc tas ir īpaši arī jāpiemin jūsu ziņojumā. Uh, bieži viņu dati, jauno eh, cilvēku dati netiek pietiekoši aizsardzība, mums jārod labāk risinājumi. Arī ekonomiskiem darboņiem šajā jomā jāzina, kādi dati drīkst tikt glabāt, kuri nedrīkst, tādēļ harmonizācija jūs pats eh, par to runājiet, ekspresis verbis Eiropas līmenī ļoti svarīgi. Tas palīdzēs eh, vienoto tirgu attīstīt tālāk, ja mums eh, Eiropas Savienībā uz vienādu noteikumu. Un treškārt, arī tu gribētu vēlreiz izcelt, apsveicams tās, ka administratīvās izmaksas, kas rodas eh, maziem vidiem uzņēmumiem, eh, dārtaisadzības kontekstā tiek pieminēts, jo MVU ir jāvar samazināt izņēmumu MVU administratīvās izmaksas ir e, pārmērīgas e, e, salīdzinot ar apgrozījumu, un tāpēc nedrīkst būt pārāk liels administratīvās sloks uz viņiem. Kopumā vēlreiz sacīšu, priekšlikumi ir ļoti labi, tos atbalstam un raudzīsimies, vai varbūt mēs vēl kāds grozījums arī sagatavosim. Paldies. Uh, Mr. Engstrom. Engstrēm kungs lūdzu. Paldies. Es eh, vēlētos eh, piekrist iepriekšējiem runātājiem. Salvīnī kunga atzinuma projekts ir labs un arī Lība sākotnējais projekts ir labs. Mēs eh, nevaram balstīties tikai un vienīgi uz pašregulācijas principu, līdz ar to regulācijas palielināšana ir tikai un vienīgi adekvāta. Un adekvāti to ir darīt Eiropas līmenī ir tikai normāli, ja mēs atregulējam uzņēmumu pārrobežu darbību. Taču vienlaicīgi mēs nevēlamies būt, mēs nevēlamies doties pārāk tālu šajā regulācijā. Mums Zviedrijā šāda veida likumdošana darbojas un ir spēkā jau kopš 70. gadiem. Uh, Un eh, tad eh, kāds bija uzrakstījis blogā par draugu, kas ir izmežģījis potīti, un eh, Zviedrijā noteikumi ir uzrakstīti tā, ka tie bija medicīniski dati, kas ir personu delikāti, un tā kā tas bija elektroniskas sarakstas, publiskas sarakstas priekšmets, tā tad, protams, ka tas nebūtu īpaši loģiski. Es vēlētos eh, izteikt komentāru par tiesībām būt aizmirstam. Tās nav nec nabi, nec slikti atkarībā no tā, no kādas šķautnes mēs raugāmies. Ja nolūks ir tāds, ka, piemēram, ja es eh, vairāk nevēlos darboties Facebookā, tātad es pasaku, ka es aizēju no Facebook, tad Facebookam būtu jāizdzēš mani dati. Uh, un tā tam vajadzētu būt, tas arī ir loģiski un labi, taču, ja jūs pats nevēlaties tikt aizmirst, tad eh, es varētu iedomāties vairākus deputātus, kuri vairs nav parlamenta deputāti, kuri jau ir tagad pensijā Tās nav viņu tiesības, jo ir pilnīgi neiespējami viņas svītrot no visiem sarakstiem, un tas arī būtu neadekvāti. Proti, nav jau iespējams svītrot kaut ko par jums, ko ir teikuši citi cilvēki. Es eh, tomēr uzskatu, ka šis eh, atzinuma projekts ir ļoti veiksmīgs dokuments. Paldies referentam. Uh, I'll come in at the end. Uh, Mr. Jā, Tranta Filides kungs, lūdzu. Uh, paldies, priekšsēdētāja kungs, un liels paldies Silvīnī kungam par lielisku atzinumu projektu. Protams, ka kolēģi vēlas aizsargāt gan personas datus, gan ģimenes datus, un tas ir ierakstīts cilvēku pamatiesību hartā. Un tomēr mūsu digitālajā pasaulē kuru raksturo ārkārtīgi straujas tehnoloģiskais progress, tad ir svarīgi, lai mēs nākotnes likumdošanā būtu tehnoloģiski, ja tā varētu teikt, neitrāli. Neatkarīgi no tā, kāds ir progress sasniegts personas datu aizsardzībā, mums vajadzētu iestāties par personas datu delikātumu. Tāpēc datu aizsardzībai vajadzētu aizsargāt arī datus, kas ir sniegti veikalā, internetā, uz ielas. Es piekrītu referentam, ka labākais veids, kā sasniegt šos mērķus, ir harmonizēt visās dalību valstīs patreiz esošo likumdošanu, jo šobrīd jau 15 gadus mēs par to runājam, un šorīt, dal, šobrīd dalība valstis pašas nosaka normas, kas darbojas šajā jomā. Runājot par definīcijām, tad datu apstrāde, datu piederība, datu pārraide un datu aizsardzības iestādes par visiem šiem termiņiem ir jāvienojas Eiropā, jo ja dati tiek pārraidīti ārpus Eiropas robežām, tad šobrīd um, tiek izmantot konkrēta sistēma. Prieksēdētāja kungs, noslēgumā es vēlētos uzsvērt, ka iedzīvotāju apzinīguma celšana un izglītošana, tai ir jānotiek visās dalību valstīs. Tāpēc es vēlētos griezties pie komisijas, lai tā sagatavotu likumdošanas priekšlikumu, informējot patērētājus par viņu tiesībām personas datu aizsardzībā un kā šie dati tiek reāli aizsardzībā. Uh, paldies, paldies Tranta Filides kungam, un uh, es vēlētos pateikt, <clears throat> kā Salvīnī kunga ēnu referents, uh, vairākus aspektus. Jā, Salvinija kungs jau pareizi runā par iekšējo tirgu, un komisijas ziņojumā ir vesela nodaļa par to, un es uzskatu, ka mums vajadzētu izteikt mūsu atbalstu veselē virknē momentu, kas ir izteikti šajā komisijas ziņojuma nodaļā. Tas, ka komisija vispār raugās uz patreizēju datu aizsardzības noteikumu harmonizāciju, ir svarīgi. Īpaši svarīgi tas ir tāpēc, ka, citēju, direktīvu dažkārt dalību valstis neadekvāti piemēro, un tā varētu būt likumdošanas problēma. Kā jau es teicu, patreiz atšķirības starp direktīvu un dalību valstu likumiem ir jāuzsver, Un, protams, ka komisija nākot klajā ar priekšlikumu izstrādāt pilnīgi jaunu priekšlikumu, tad es tā arī nesapratu, par ko viņi runā. Un tomēr es domāju, ka ja netiek izstrādāti jauni noteikumi, tad mums ir tiesības prasīt patreizēju noteikumu adekvātu īstenošanu. Un tomēr komisija runā par to, ka vajadzētu informēt patērētājs, un tas arī parādās savu vīnīkungu ziņojumā, tātad datu pārbaudītājiem. Uh, ir obligāti jā, jāpaziņo, jāpaziņo par datu aizsardzības noteikumiem, bet diez vai tas vairāk aizsargā patērētāju. Tas patiesībā ir tikai nosacījums, kas ir jāizpild datu pār, pār mm, aizsargātājiem. Tas tikai rada papildus administratīvo slogu. Vienlaicīgi uzskatu, ka šajā atzinuma projektā jau tiek runāts par 29. komisijas darba grupas darbā, un viņi ir gatavi tikties, lai runātu par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka viņiem būtu jābūt mazliet citam formālākam mandātam. Un tā vietā, lai mēs runātu par Eiropas elektronisko komunikācijas līdzekļu regulātoru, šai darba grupai arī vajadzētu iesaistīties šajā darbā. Divi citi aspekti. Viens ir saistīts ar datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas pienākumu. Es esmu referents par patērētāju tiesībām telekom pakotnē, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Pilsonisko brīvību komiteju privātuma aizsardzības direktīvā, kas tiešām runā par personīgiem aspektiem. Daudz no jums jau bija iesaistīti šajā darbā, un mēs vēlamies izstrādāt visam jaunu ietvaru personas datu pārkāp, aizsardzības pārkāpumu paziņošanai. Salvinīkungs arī runā savā ziņojumā par šo <coughs> momentu, par to, ka tas ir sarežģīts un dārgs priekšlikums. Patiesībā šis jaunais priekšlikums vēl nav sācis strādāt, strādāt, un mēs ļoti cieši sadarbojamies ar datu aizsardzības, aizsardzības eh, aģentūrām. Mēs šobrīd komitejā strādājam pie tā, lai komisija visiem datu aizsargātājiem izstrādātu vienādus noteikumus. Engstrom kunga teiktais. Es uzskatu, ka vismaz runājot par personī, personas datu aizsardzību, tiesības būt aizmirstam attiecās tikai un vienīgi uz datiem, kurus jūs pats esat publiskojis, piemēram, Facebookā. Tas, ko citi cilvēki ir par jums teikuši vai rakstījuši, ir kibertelpā un saglabāsies līdz brīdim, kamēr šie cilvēki tos atsauks vai izdzēsīs. Protams, ka ir jārunā par to, ka cilvēki, kuri jaunībā iegūst Facebook kontu, varbūt vēlāk dzīvē vēlētos to dzēst, un nu, to viņi, protams, var darīt, bet kas par viņiem rakstīja citu Facebook kontā, ir citu kompetencē. Es e, esmu priecīgs, ka tieslietu ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja no komisijas ir ieradusies pie mums, un tagad došu viņai vārdu Balonšē kundze vārds jums, un pēc tam Salvīnī kungam vēlreiz. Merci, monsieur le président. Non, vraiment, écoutez, avec beaucoup d'intérêt. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, uzmanīgi klausējos diskusijās, šeit um, izskanēja vesela virkne komentāru E, mēs tiešām esam cieši strādājuši par šiem jautājumiem, un tagad mēs runājam par jautājumu personas data aizsardzībā. Ja, ja un šajā brīdī neko daudz vairs nevar piebilst. Iekšējā tirgus dimensija mums ir svarīga Un tā ir, tas ir viens no vājiem punktiem pašreizējā datu aizsardzības sistēmā. Mēs tiecamies pēc lielākas harmonizācijas un raugamies arī, lai administratīvais sloks nekļūtu pārāk liels sevišķi maziem vidiem uzņēmiem. Paldies! Paldies! Paldies, ka jūs uzņēmāties atzinuma priekšlikumu jo šīs diskusijas aizsākās jau runājot par telekomunikāciju pakotni, līdz ar to labi, ka jūs atbildēt uz šo jautājumu. Tā tad vēlreiz par laika grafikiem un tad došu vārdu Salvīnī kungam. Ēnu referentiem būs iespēja līdz ceturtdienas pusdienlaikam iesniegt grozījumus. 12. aprīlī skatām grozījumus, balsojam Libe komitejā ir 25. 26. Komit komitejā un jūnijā balsojums plenārsēdē. Salvīnīkungs, vai vēlaties noslēgt diskusijas par jūsu atzinumu projektu? Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties sešiem runātājiem, kas izteicās par atzinumu projektu un vēlos nomierināt Žuvēna kungu. Harmonizācijas līmenim, mūsuprāt, ir jābūt maksimālam un pilnīgam. Un eh, Enstrom kungs, jā, mēs lielā mērā apzināmies to, ka to arī pieminēja Trantafilides kungs. Dati, kuri šobrīd ir 27 dalību valstīs, var ceļot simtiem reižu apkārt pasaulē. Un jautājums par to, kam ir pieejami mūsu dati, kādiem nolūkiem tie tiek izmantoti un kādās rokās tie nonāk vēlāk, ir jānodrošina savā ziņā drošības sistēma bet eh, Eiropas Savienībā tas varbūt darbosies, bet ārpus tās robežām. Tas pats attiecās arī uz eh, to, ka datu uzraudzībai un aizsardzībai vajadzētu radīt pēc iespējas mazāku administratīvo slogu, īpaši tas attiecās uz MVU. Par to mēs visi esam vienas prātes. Runājot par iespēju atsaukt datus to jau Gebhardas kundze pieminēja un Krelsmana kungs. Patiesībā tas ir viens no būtiskākajiem punktiem, viens no aktuālākajiem jautājumiem pasaulē, un tāpēc viens no grozējumiem pilnīgi noteikti būs tieši par datu izdzēšanu. Patērētājiem ir jābūt pilnīgi skaidri zināmam, kā viņa ierakstītie, publicētie dati tiks izmantoti un kādos kanālos tie nonāks tālāk. Piemēram, pērkot internetā mobīlo telefonu, es uzrādu veselu virkni datu, nerunājot nemaz par Facebooku, un eh, kādi sociālie tīkli tālāk izmantos manus datus vai kā rokās tas nonāks, patērētājiem tas ir jāzina. Tiesības būt aizmirstam, par to varbūt runāsim citu reizi, jo tās arī būs ārkārtīgi plašas debatas. Un visbeidzot, Mums vajadzētu būt pēc iespējas harmonizētākai un vienkāršākai sistēmai, to jau pieminēja Engstrēma kungs. Laika mums vairāk nav, varētu runāt daudz un dikti, bet um, es. Uh, līdz ceturtdienas pusdienlaikam būšu priecīgs saņemt jūsu grozījumus, un tad cerams, ka miljoniem patērētāju Eiropā būs labāki nosacījumi. Paldies Silvinī kungam, saka priekšsēdētāji kungs. Un eh, tad eh, raudzēsimies uz galīgiem diskusijām 12. aprīlī. Godātie pilsoņi, tagad pārējām pie, diskus, pie balsošanas. Un vispirms mums būs tekstilu izstrādājumu nosaukumi. Samari does un došu vārdu Mandarsa kungam. Uh, politiskās grupas aicina pārliecināties, ka viņa komandas ar balsošanas kartītēm ir gatavs. Uh, un tagad Mandersa kungam došu iespēju mums sniegt nelielu ievadu par grozījumiem, ja kāds no ēnažantiem vēlas ko piebilst. Lūdzu. Bet es ceru, ka Manders kungs mums pareizi visu pastāstīt, un arī jums ir priekšlikumi par balsojumu bloku. Eh, lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēd. Protams, pirmkārt es gribu pateikties par ļoti efektīvo sadarbību ar ēnu referentiem. Ļoti jauki redzēt, kā viņi visi piedalās eh, sanāksmēs. Mums katram ir savi uzskati, bet mēs rodam kompromisu. Gribu pateikties, protams, sekretariātam, juridiskam dienestam Kostas Lūka. Viņi padarīja ļoti kvalitatīvu darbu kopumā. Balsošanas sarakstā. Tā ir, tā ir kopija no pirmā lasījuma pieņemšanas plenērā, ir dažas nelielas izmaiņas, ņemot vērā dažus grozījumus. Par tiem būs balsojums ar mutisku grozījumu ir vienkārši eh, šur tur teksta redakcijas eh, uzlabojumi par pārējo. Es domāju, ka mēs varam balsot pēc iespējas vairāk jautājumiem blokā, lai uh, iegūtu laiku, jo mēs esam jau 20 minūtes iekavējuši savā grafikā. Un tad uh, mēs varēsim blokā balsot. Paldies! ja būs eh, komitejā plašs balsojums vai pat vienbalsīgs, tad mums tas dos spēcīgu pozīciju sarunās kopā ar komisiju un padomu. Komisija atbalst mūsu pozīciju vairāk vai mazāk un padomu tagad cenšas arī tagad šo to ņemt vērā. Cerams, ka mēs varēsim nonākt pie ātra kompromisa. Pēcpusdienā es piedalīšos koordinātoru sanāksmi, lai redzētu, vai mēs varēsim saņemt atļaujas sākt formālās sarunas ar padomu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas drīzāk mēs apstiprinātu šo regulu, jo jaunu tekstilu izstrādājumu ieviešana tirgū, tas ir viens no svarīgs jautājums, un Mēs šajā komitejā vēlamies politiskos šķērsļus e, novākt. Es ceru, ka mēs radīsim kompromisu ar padomu beigās. Tātad aicinu balsot un e, cerēsim, ka visi varēs atbalstīt mūsu pozīciju, lai tas stiprinātu mūsu pozīciju sarunās ar padomu. Paldies! Paldies! Kamīs kundze, kā Anna Frent vēlies ko sacīt? Jā, paldies priekšsēd. Paldies referendam Manders kungam un visiem pāriem ēnu referentiem. Jautājums ir plašs un sarežģīts. Mēs esam jau no sākuma bijuši ļoti konsekvencā nostājā no 2009. gada sākot, un arī otrajā lasījumā parlamentam ir jāparāda savs spēks ar vienbalsīgu balsojumu, lai mēs eh, sarunās ar padomu varētu stiprināt savu sarunu pozīciju. Paldies par uh, kopīgo darbu. Cerēsim, ka būs balsojumā tiešām vienprātība. Paldies. Es domāju, mēs varētu sākt tagad balsot, un elektroniski diez vai mums pirmajā raundā būs jābalso. Sāksim balsot. Un es arī ar referentu piedātiem bloku balsojumiem es cekošu. E, ja ir kādas problēmas, lūdzu, to darīt zinām. Bet tas viss ir saskaņots laikam ar ēnu referentiem, tādēļ es domāju, ka es. E, desmitais grozījums mandārs, e, pirmais pants pārpret, pieņemts. Gandrīz vienbalsīgi. Otrais pants par aptvērumu Meklārkins kundas 38. grozījums pār, pret, pieņemts. Arī dzem. Tad mums ir uh, grozījuma bloks no Mandersa kunga no 12. līdz 20. saistīt ar 4. 9. pāntu un līdz pat 15. No 12. līdz 20. par pret pieņemts. Tad blokā Ceturtajā blokā balsosim par 21. grozījumu eh, ar mutiskiem grozījumiem, kas ir balsošanas dokumentā līdz 40. Šie trīs grozījumi par no 21. līdz 40. par pret pieņemts. Blokā balsosim piekto bloku. Tātad tas ir grozījumi no 18. panta, 22. līdz 28. pareizi, jā, par, pret, pieņemts. Sastais bloku balsojums, grozījumi 41 līdz 42, vispār 20, 42. pantu par, pret, Pieņemts. Četrdesmit trešais grozījums par. Pret. Pieņemts. Astotais bloks. 31. līdz 34. grozījums par, pret pieņemts. Tagad apsvērumi. šeit nav jābalso. Ir devītais, ceturtais grozījums, kompromiss. Ceturtais grozījums ar mutisko grozījumu par. Pret pieņemts. Un galbalsojums. Te mums būs tomēr jāskaita, tāpēc balss Ja mums vēl jāskaita ir balss, nu tad sākam balsot elektroniski uh, par visu kopumā. Otrais lasījums. Beidzam balsot. 30 pār 2 pret 4 atturās. Visi ir klocietros, visas grupas. Labi. Tad, tad mums nav viss jāpārbauda, tas arī nemaz vairs. Paldies! Paldies Mandērsa kungam! Un ar koordinatoriem vēl notiks apspried šo pēcpusdienu par sarunu sākšanu ar padomu, lai mēs varētu panākt vienošanos otrajā lasimā. Veiksim jūsu darbām! Korholas kundzes ziņojums, eh, mūsu viceprezidenta, par radiofrekvenču spektra politiku. Došu vārdu Korholas kundzei, lai jūs iepazīstinātu grozījumu pirms mēs balsojam. Jā, es vēlos pateikties ēnu referentiem par lielisku sadarbību un par to, ka viņi ļoti skaidri ir savas domas līdzdalījuši. Paldies arī sekretariātam par pacietību kompromisi un līdz šajā darba rezultātu man pilnībā apmierina. Es domāju, ka mēs eh, panāksim līdzsvarotu eh, daudzsološu rezultātu. Vairāk nam nu nav ko teikt. Balsosim. Paldies. Paldies, vai kāds no referentiem vēlas komentēt nevēlas. Sāksim balsošanu. Pirmais pāns, 51. grozījums pār. Pret. Pieņemts. 52. nav jābalso, 53. grozījums par, pret, pieņemts. 54. 55. par, pret, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, pieņemts, nepārprotam. Astotais atzinums Eja rītas balsojums par. DO 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 24 balss pār 12 pret. 59. grozījums kā papildinājums pār pret. Pieņemts 60. grozījums Kreutzmana par pret pieņemts. Otrais kompromiss par pret pieņemts. 63. 64. divi identiski grozījumi par. Nē, balsosim elektroniski. Pa 63. 64. sākam. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 balss pret, 15 par. 65. grozījums. Bobīnskas kundzes par. Pret. Pieņemts. 66. Es arī Bobīnskas kundzes par. Pret. Pieņemts. Par 4. pantu mums ir divi identiski grozījumi. Par. Pret. Pieņemts. 68. Kreutzmann kungu grozījums par. Pret pret pieņemts. 69. Šaldemozes kundzes grozījums par pret pieņemts. 12. Uh, eh, atzums atkrīt, 70. Bobinskas pārpret pieņemts, 71. Sākam balsot elektroniski par 71. Beidzam balsot noraidīts. 72. Hans Peter Mājera par. Nē, balsosim elektrons par 72. Beidzam. Pieņemts 25 pār 11 pret. Tagad 13. atzinuma projekts pārpret pieņemts 73. Bobīnskas pār. E, sākam balsot par 73. Bobīnskas. Beidzam. Noraidīts. 74. Bobīnskas pār. Pret. Pieņemts. 76. un 7 identiski grozījums sākam balsot par 76. 77. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. Maiera kunga grozījums par pret pieņemts. Tad mums ir 78., 79., 80. kopā ar mutisko grozījumu par pret pieņemts. Galvenie grozījumi tad atkrīt. Trešais kompromiss pār pret pieņemts. Tagad mēs varam pievērsties 15. atzinumu projektam Korholas kundzes. Sākam balsot par 15. atzinumu projektu. Beidzam balsot. Pieņemts 19 pār 14 pret. 88, 89, 90 visi atkrīt. 91. Kreutzmann grozījums par pret pieņemts. 91. tad atkrīt, 92. 93. atkrīt, 94. Babīnskas kundzes pār pret skaidri noraidīts. 95. grozījums vairāk kolēģu. Sākam balsot par 95. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 20 pār 16 pret 96. grozījums Engela kunga. Sākam balsot par 96. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. atkrīt. 16. arī atkrīt. DO 17 Korholas pār. Nē, sākam elektronas balsot par DO 17 atzinumu projekts. Beidzam balsot pieņemts. 98. Korholas kundzes grozījums. Pareizi, vai ne? Sākam balsot. Eh, bez esi par. Nē, eh, balsosim elektroniski. Par 98. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tajā gadījumā DO 18 atkrīt. 99. grozījums Bobīnskas kundzes. Sākam balsot par to. Par 99. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 8. pants, 19. grozījums Korholas kundze. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot. Pieņemts. 100. 101. grozījums atkrīt par 102, 103 identiskiem grozījumiem pār, pret, pieņemts. DO20 kā papildinājums, sākam balsot par 20. atzinumu. Beidzam. Pieņemts. 104. grozījums Bobīnskas kundzes pār pret pieņemts. 9. pāns, 105. grozījums Šaldamozes kundzes. Sākam par 105. balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. Korholas kundzes balsojums. Uh, grozījums sākam balsot par 21. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Ceturtais kompromiss par apsvērumu sākam balsot, pie, par pret pieņemts. 24. grozījums Bobīnskas kundzes pār pret pieņemts. DO2 grozījums pār vai sāksim balsot par DO2 Korhols kundzes sagatavots. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. Bobīnskas kundzes grozījums par pret pieņemts. 26. Greka kunga par pret pieņemts. Trešais grozījums. Korhols kundzes sākam balsot par trešo. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums ir papildinājums tam pārpret Pieņemts ceturtais grozījums Korholas kundzes. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. 9. sākam balsot par 28. 29. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums Kreutzmana pārpret pieņemts. 30. Hans Pētera Mājera par. Sāksim balsot par 30. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums Bobīnskas kundzes. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. Bobīnskas kundzes grozījums pār pret pieņemts. 34. Hans Petera Mājera par pret skaidri pieņemts. DO5 tad eh, tiek uzskatīts par pieņemta laikam. 35. grozījums. Sākam balsot par 35. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss par pret pieņemts. Tagad mēs varam balsot uzreiz par sesto kompromisu laikam. Jā, par sesto grozījumu, eh, kompromisi, par sesto kompromisu, pret pieņemts. 47. grozījums Šaldamozes kundzes Sākam balsot par 47. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. Atvainojiet, saka priekšsēdus 48. kraujas mana pārpret. Pieņemts. 49. 50. pār. Balsosim elektroniski. Par 49. 50. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad varam par atzīmu projektu kopumā balsot elektroniski. Sākam balsot par atzīmu projektu kopumā. Beidzam balsot. Viens negribēja balsot par šo atzīmu, nezinu kādēļ. Pieņems 34 balss pār, viens pret. Apsveicam ar labu darbu. Paldies Korhols kundzei par darbu, par pamatīgu darbu. Un mūsu grozījums vēl nāksies aizstāvēt sarunās ar Rūpniecības komiteju, kas ir vadošā. Viņi balsos 12. aprīlī redzēsim, kāda būs diskusija plin, plenērā. Un tagad mēs varam pievērsties azim projektam par Eiropas. Nu, politikas risinām virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem atzinām sagatavoja Hans Pēters Maiers. Vai Hans Pīters Maiers ir zālē? Švāba kungs runās. Uh, referenta vārdā. Runāšu ļoti īsi. Es pats neesmu referents par šo atzinumu nu, juridiskās komitejas, bet Maierkungs, diemžēl, šodien ir slims, tāpēc es gribētu pateikt tikai divas lietas. Pirmais, man ļoti žēl, ka, diemžēl, balsošanas saraksts ir iznācis ļoti vēlu. Es neesmu vainīgs pie tā. Vienkārši nekādu ļaunu nolūku šeit nebija, bet, um, nu, te vienkārši iesaistās ļoti daudz dalībnieku, tāpēc tā ir sanācis. Un otrs, vakar diskusijās uh, komitejā mēs likām saprast, ka mums ir kompromisa priekšlikums par 24., 27. un 26. un es gribētu pateikt, ka ietekmes novērtējumā, novērtējumā ir priekšlikums izvērtēt visas iespējas attiecībā uz izmaksām un papildus liederību katram no šīm priekšlikumam. Tāpat ir jānovērtē ekonomiskais efekts saskanība ar Eiropas tiesībām, privātajām tiesībām un starptautiskajām tiesībām. Uh, un arī par uh, opcionālā instrumenta pievienošanu uh, attiecībās starp patērētāju un uzņēmumu ir jābūt skaidrībai. Un vēl 26. Uh, grozījums runā par atlikušajiem, atvērt, atklātajiem jautājumiem, kas attiecās uz, uz par saskanību ar Eiropas saimnības tiesībām. Un es ceru, ka attiecīgi jūs arī balsosiet saskaņā ar šo sārakstu. Paldies! Paldies! Lūdzu, vai no referentu, ēnu referentiem ir komentāri? Ja nē, tad sāksim balsot. Es zinu, ka mēs esam mazliet iekavējuši, un mums ir arī mutisks grozījums, kas tiks prezentēts. Tātad Pirmais punkts, 24. grozījums, kas par pret pieņemts. Tātad 25. atkrīt, 26. un 29. tie ir vienādi. Lūdzu, sākam balsot par 28 un 29. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 27. Rīles kundzes grozījums, kas par pret pieņemts. 89. Greha kunga grozījums, kas par. Nē, tomēr balsosim elektroniski par 89. Sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Ar divu balsu pārsvaru. 28. grozījums. Žuvēna un Legripas kundze par pret pieņemts. Nākamais otrais punkts būs mutisks grozījums. Tas ir kompromisa grozījums tautas partija Alde un Zaļie. To jūs redzat savā tabulā. Lūdzu, vai jūs vēlaties balsot par mutisko grozījumu? Es pieņemu, ka jā, tā kā šis ir ļoti tāds radikāls grozījums, tad balsosim vispirms par to, vai jūs piekrītat man un pēc tam par kompromisu. Švāba kungs priekšēdētāja situācija Eh, kā es to saprotu, principā abi grozījumi pēc termiņa, tie tika iesniegti pēc termiņa, un man ir radies iespējas, ka balsojums vispirms ir paredzēts par referenta grozījumu. Es neesmu īsti pārliecināta, bet varbūt sekretariāts var apliecināt, kā tad īsti ir. Jā, šķiet, ka šis ir sarežģīts jautājums, bet manuprāt, tomēr kompromisam, kompromisa grozījumam jādod priekšroka balsojumā. Un es domāju, ka šajā sociāldemokrātu grozījumā nav no oriģinālā teksta īpaši daudz. Tātad mēs balsosim par vispirms par mutiskajiem grozījumiem no sociāldemokrātiem ECR, GOE un EFD. Lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Es šķiet, ka 36 ir jābūt, un viens cilvēks te parādās, te pazūd. Uh, Tā tad noraidīts 20 pret 16. Tagad pirmais kompromiss. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts 20 balsis par 15 pret. Tagad turpināsim uzreiz ar grozījumu ar numuru 35, ja es pareizi saprotu, kas šeit īsti ir jādala. Tātad pirmā daļa attiecās uz kompromisu, tātad par otro daļu. 35, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākamais 37. Greha kunga, lūdzu, sākam balsot. 37. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 22 par. 38. grozījums. Kas par? Vai atvainojos, balsosim elektroniski. Sākam balsot par 38. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. stīleres kundzes grozējums. Sākam balsot par 39. Beidzam balsot. Atkrīt. Nākamais 40. no Ešlīs Foks sākam balsot par 40. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. Maklārkinas kundze, kas par pret noraidīts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka 43 atkrīt, un mēs pārējam pie otrā kompromisa. Otrais kompromiss, kas par? Nē, balsosim elektroniski. Sākam balsot par otro kompromisu, beidzam balsot. Pieņemts. Tātad nākamais 49. grozījums. Sākam balsot. 49. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums, kas par, pret, noraidīts. 50. grozījums par, pret, arī noraidīts.

56. Šmita kungs, jauns punkts. Sākam balsot par 56. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. un 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkrīt. 59. Sākam balsot par 59. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais. 63. 63. kas par? Pret. Noraidīts. Jā, noraidīts. Nākamais 61 un 65 dalīts balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot par pirmo daļu 61 un 65. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Otrā daļa. Kā jūs redzat, sākam balsot par otro daļu 61 un 65. Beidzam balsot. Arī pieņemts ar viens balss pārsvaru. Jocīgi. Tagad mums atkal ir tikko bija 36, tagad 35 balss kāds te ir, te nav. Nākamais Tad 62. nākamais. 62. grozījums. Sākam balsot par 62. Beidzam balsot pieņemts. Pieņemts. Un tagad 61 un 65 trešā daļa dalītajā balsojumā, kas par pret pieņemts. Devītais punkts. 67 un 70. Tātad par tiem balsojumiem, kas par vai balsosim elektroniski. 67 un 70 sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad visi pārējie grozījumi šeit atkrīt. Tagad trešais kompromiss. Kompromiss grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. līdz ar to atkrīt. Desmitais punkts, 75. grozījums par, pret, noraidīt. 74. par, pret, noraidīts. 77. Sākam balsot par 77. Beidzam balsot. Um, vienāds balsu skaits noraidīts. 76, kas par, pret, pieņemts. 78. jauns punkts, kas par, pret, pieņemts. 80. Maklārkinas, kas par, pret, noraidīts. 79. kas par, pret, noraidīts. 81. Sākam balsot Stīleres kundzes grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienu, vienu balss pārsvaru. Te ir viens cilvēks, kas nosaka balsojumu iznākumu. Varbūt jūs varētu mazliet veicīgāk spiest pogu. Tātad katrā ziņā pieņemts. 82. līdz ar to atkrīt. Nākamais 83. autors Foks, kas par pret noraidīts. 84 un 85. Rīle un Štīlere, kas par pret pieņemts. 88. Sākam balsot par 88. Beidzam balsot. Noraidīts. 86. Nē, atvainu. Nē, tas bija tomēr pieņemts ar divu balsu pārākumu, saka priekšādātājs. Tātad 86 un 87 atkrīt. Nākamais apsvērumi. Mums ir pirmais un otrais grozījums, tie ir vienādi, kas par, nē, sākam balsot par pirmo un otro. Beidzam balsot, noraidīts. Trešais rīle autore, kas par, pret, pieņemts ceturtais līdz ar to atkrīt, piektais Greka kunga. Sākam balsot par piekto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais un septītais. Sākam balsot par sesto un septīto grozījumu. Stīlere Maklārkina. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā astotais un desmitais, Foks un Rīle, sākam balsot par astoto un desmito. Beidzam balsot. Vienāds balsu skaits, tātad atkrīt devītais Šmita kunga grozījums par devīto, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 11. atkrīt. 12. autors Foks. Sākam balsot par 12. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. autora stīlere. Sākam balsot. Nē, kas par? Pret. Pieņemts. Tātad 13. atkrīt, 18. autors referents, sākam balsot. Par 18. grozījumu beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 15. autors Foks, kas par 15. pret noraidīts. 17. grozījums 17. grozījums, kas par. Balsosim elektroniski par 17. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums autorē Rīle, kas par pret pieņemts. 19. līdz ar to atkrīt. 20. autors Foks, kas par pret pret noraidīts. 22. Stīleres kundze. Sākam balsot par 22. Noslēpumainais cilvēks vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēpumainais svešinieks nav piedalījies. Tas nozīmē, ka pieņemts. 20. Tātad tagad balsojums par visu dokumentu kopumā. Par vēlu jūs kaut ko sakāt, balss no zāles, kas nav dzirdama. Gesundheit. Lūdzu, uh, Švāba kungs, vai jūs vēlties ko teikt? Tātad sākam galīgo balsojumu par atzinuma projektu. Sākam balsot elektroniski. Lūdzu, viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar 20 balsīm, 13 atturējās, 3 pret Paldies, paldies Maiera kungam. Manuprāt, ar juridisko jautājumu komiteju vēl stāv priekšā interesants darbs, lai ieviestu arī mūsu grozījumus galīgajā teksta priekšlikumā. Vādī. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Tranta Filides kunga atzinums, balsojums par atzinumu. Kirjakas, vai jūs vēlētos kaut ko teikt par Inovācijas Savienībā? Kirjakas kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, sekretariātam, visu mūsu asistentiem par lielisko darbu, par lielisko komandas garu, kas mūs ir novedis līdz šai dienai, līdz atzinumu pieņemšanai. Mums ir bijusi vesela virkne sanāksmi, kurās esam diskutējuši par šo atzinumu, un tiešām, ticiet man, mēs mēģinājām ņemt vērā visus mutiskos un rakstiskos grozījumus, kas uz tiem brīžiem bija iesniegti. Esam mēģinājuši uz šā pamata noformulēt pirmo atzinumu pro projektu, tika iesniegti 49 grozījumi. Vēlētos pateikties pilnīgi visiem par ieguldīto darbu. Kolēģi ir bijuši ārkārtīgi izpalīdzīgi un eksperti griboši, un teksts ir bagātīgs un plašs. Es vienmēr cenšos panākt kompromisus, lai tas būtu pieņemams pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam un lai atzinums arī būtu bagātāks. Pavisam kopā mums izdevās vienoties par astoņiem kompromisiem. Vēlētos tomēr E, pateikt, ka pirmo kom, pirmajā kompromisā mans vārds parādās tāpēc, ka es to atbalstu. Es nevaru atbalstīt otro grozījumu, bet pārējos visus es atbalstu. Tātad vēlreiz vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šā atzinuma sagatavošanā, un vēlētos pateikties arī komitejai. Tātad tas ir mūsu komitejas atzinums par inovācijas savienību. Vēlreiz, kolēģi, paldies visiem, paldies priekšsēdētāj kungs. Priekšsēdētājs. Paldies. Tas e, tiešām ir ārkārtīgi labs atzinums, tas ir par inovācijas savienību, ko mums prezentēja komisija pirms pāris mēnešiem. Sākam balsot. Pirmais kompromiss var pret atturs pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņemts. 11. grozījums kā papildinājums par pret pieņemts. Trešais grozījums par pret pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret arī pieņemts. Piektais grozījums par pret pieņemts. Tagad 26. grozījums par 26. grozījums par pret pieņemts. 44. atkrīt. Kompromiss 6 par pret pieņemts. Kompromiss 7 par pret arī pieņemts. Un tagad 36. grozējums. Repo kunga grozējums. Tas ir dalītais grozējums, kā jau šeit ir rakstīts tātad. Balsojam par. Pirmā daļa Sākam par pirmo daļu 36. grozījumam lūdzu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad par otro daļu. Sākam par. Pret. Pieņemts. 37. par to balsojumu. Jā, tātad ir 7 par. Pret. Pieņemts. Kompromis 8 par pret pieņemts. Un tagad piektais grozējums par pret pieņemts. Devītais par pret arī pieņemts. 25. grozējums ar repo kunga piebildi par pret arī pieņemts. 45. dalītais balsojums. Pirmā daļa par, pret, pieņemts. Otrā daļa par, pret, pieņemts. 13. par, pret, pieņemts. 8. atkal dalītais balsojums Pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa. Sāksim balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozējums par. Sāksim balsot elektroniski. Lūdzu, ceturtais grozējums. Beidzam balsot. Ceturtais pieņemts. Četrdesmit devītais par pret pieņemts. Četrdesmit trešais par. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Labi. Un tagad e, balsojam elektroniski par atzinumu kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 35 pār, neviens nav bijis pret un viens atturējās. Paldies Tramtafalidis kungam par ļoti labi sagatavoto atzinumu projektu, un es ceru, ka Rūpniecības komiteja ņems vērā mūsu sagatavotos grozējumus. Un tagad pārējām pie pēdējā balsošanas punkta šorīt, un vēlētos pateikt, ka komisārs ieradīsies 11.30, tātad lūdzu palieciet līdz 12.30. Līdz ar to mums vēl ir. Mums nav, mums ir daudz laika. Tātad abada kungs ir šeit, liels prieks. Labad kungs vēl vēlētos nedaudz pastāstīt par vispārreiz nozīmi sociālajā pakalpojumu nākotni. Jā, priekšsādātāja kungs. Mēs balsosim par vispārreiz nozīmes sociālo pakalpojumu nākotni. Vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem, kur ir palīdzējuši sagatavot tekstu. Trianti Filīdas kungam, Šmita kungam un citu grupu ēnu referentiem. Tas bija lielisks sadarbības komandas gaisotnes darbs, un mēs esam nonākuši līdz tekstam, kurš patiesībā ir gan pragmātisks, gan arī tāds kopīgs, un kurš uzsver, uzsver tos politiskos karstos punktus sociālos pakalpojumos un to nākotnē. Katrā ziņā sociālo pakalpojumu nākotne Eiropā kļūst arvien aktuālāka, ir atrunāts tas, kas ir visiem iedzīvotājiem jāpiedāvā. 31. martā mēs balsosim, un es ceru, ka mums izdosies aizstāvēt mūsu komitejas viedokli atbildīgajā komitejā, respektīvi MPL priekšsēdētājs. Paldies! Paldies, abat kungam, tas ir jūsu pirmais mūsu sagatavotais atzinums, un tagad sāksim par to balsot. Pirmais kompromiss par pret pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot elektroniski par piekto. Beidzam balsot. Piektais noraidīts. Sastais par pret pieņemts. Septītais Sākam balsot elektroniski par septīto grozījumu lūdzu. Es gaidīju, kad Švābkungs rādīs, kā jābalso grupai, tāpēc es neteicu. Beidzam balsot. Atkal viena mistiska persona nebalso, bet jebkurā gadījumā tas vairs neko neizšķir, jo viens, jo tas tāpat ir no raidīts. Izskatās, ka viena mašīna nedarbojās, tātad jāspēj spēcīgāk. Otrais kompromiss par pret. Pieņemts. Un tagad pārlecam uz 30. grozējumu par pret 13. tas bija. 14. par pret pieņemts. Kompromiss 3 par pret pieņemts. 19. par. Sākam balsot elektroniski par 19. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 4 par pret pieņemts. 26 Tas ir papildinājums 4. kompromisam. Sākam balsot par 26. lūdzu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 27 par pret pieņemts. 28 par. Nē, sākam balsot elektroniski par 28. Beidzam balsot noraidīts. 29. par pret pieņemts. 33. par pret pieņemts. 34. dalītais balsojums. Tā tad sākam balsot elektroniski par 34. grozījuma pirmo daļu. Lūdzu! Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro daļu sākam balsot elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tā tad eh, mēs esam nonākuši līdz darba kārtības balsošanas. Atvainojos, mēs sākam balsot par eh, visu atzinumu kopā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 34 pār 2 pret, neviens nav atturējies, apsveicam abada kungu ar atzinumu pieņemšanu. Godāte kolēģi, paldies par jūsu lielisko darbu balsošanas laikā, un tagad mēs pārtraucam uz 15 minūtēm sēdi. Lūdzu, visi ierodamies atkal šeit 11.30, lai varētu uzdot jautājumus komisijas priekšsēdētāja vietniekam, rūpniecības un uzņēmēs darbības komisāram Antonio Tajānī. Pus 12. Uh, so, ladies and gentlemen, could I invite you to... Uh... Dāmas un kungi, aicinu jūs atkal ieņemt vietu un atsāksim sēdi. Paldies. Kā vienmēr, uh, man ir liels prieks šeit komisijas viceprezidents sveikt mūsu vidū Antonio Tajāni kungu, atbild, kurš atbild par rūpniecību un uzņēmējdarbību protams, arī par vairākiem ļoti svarīgiem dokumentiem attiecībā uz vienoto tirgu, kas ir mūsu jautājums. Un nu, tiešām ļoti liels prieks viņu šeit sveikt. Mēs zinām, ka jūs savu darbu veiciet ļoti atbildīgi. Un eh, šī ir struktūrāla tā dialoga daļa formāli starp mums un komisiju par tās nākamo darbu program. Es priecājos, ka šai komitejai jau ir ļoti labas attiecības attiecībā uz informācijas plūsmu. Tik labas, ka mums patiesībā pat struktūrētais dialogs nav vajadzīgs. Mēs patiesībā jau visu laiku esam dialogā. Es uzskatu, tā arī mēs darām savu darbu. Nu, tas nenozīmē, ka mēs nebūtu kādreiz arī kritiski, bet mūsu sadarbība notiek konstruktīvi. Mēs veicam būtisku progresu attiecībā uz vairākiem dokumentiem. Šorīt mēs diskutējam par traktoru direktīvu un pēcpusdienā būs uh, uzklausīšanu par motociklu uh, direktīvu, tad, tad mūsu darba lielā mērā pārklājās. Zinu, ka jūs mūs iepazīstināsiet ar savu darbu programmu. Un tad kolēģiem būs iespēja uzdot jautājumus, komentēt, došu jums iespēju rēģēt. Uh, sirsnīgi sveicam jūs atkal mūsu vidū. Paldies! Michael. Es eh, vienmēr ar lielu prieku viesojos parlamentā, arī pēc daudziem gadiem, ko esmu strādājis, protams, kā deputāts starp Eiropas komisiju un parlamentu ir jābūt ļoti ciešām attiecībām, es tam pievēršu ļoti lielu uzmanību. Jūs ziniet, ka šajā gadā esmu atbalstījis dažādas iniciatīvas, svarīgas iniciatīvas Eiropas rūpniecības politikas kontekstā. Kā jūs ziniet, mans galvenais mērķis ir, lai mēs savas politiskas, eh, politikas eh, centrā izvirzītu Uh, vienotā tirgus izaugsmu un attīstību. Mums ir kopīgs darbs līdz sasaukuma beigām ļoti nozīmīgs uh, manā skatījumā, un pēc krīzes periodā mums ir jāpārvara grūtības, no nu, jauna atklājot reālu ekonomiku, kas arī ir vislabākais instruments uh, šo izaicinājumu risināšanai. Četras strateģiskies iniciatīvas kas e, ir paredzētas komisijas darba programmā 2010. un 2011. gadam. No šīm četrām iniciatīvām divi, e, divas jau tika 2010. gadā īstenotas. Pirmkārt, tā ir jaunājuma savienība, inovācija savienība. To es kopā ar e, Quinn kundzi kolēģi uh, kopīgi virzīja, un otra ir jaunā rūpnieciskā politika. Es priecājos, ka šīs divas iniciatīvas jau ir īstenotas, eh, un tad vēl ir divas iniciatīvas tādas kā normēšana. Eh, iniciatīva būs šī gada aprīlī vai mājā apstiprināta, un tad ir ceturtā iniciatīva mazo video uzņēmumu stimulēšana, kas tiks pieņemta no komisijas puses līdz gada beigām. Uh, Tagad mēs strādājam pie vēl vienas strateģiskas iniciatīvas, vienoto tirgus akta. E, tas ir e, komisāra Barņiekungā pārziņā, bet arī es esmu iesaistīts, jo e, manā pārziņā ir preču brīvā aprite. Un tas arī komisijas nākamo nedēļu gaitā apstiprināmā dokumentā tiks ņemts vērā. Es iestāšos par to, lai divi būtiski e, elementi no MVU viedokļa īpaši tiktu šeit tekstā e, ņemt vērā. Pirmkārt, e, kreditēšanas pieejamība, otrkārt, produktu drošība. Tie elementi ir arī iekļauta Small Business Act, mazās uzņēmē darbības aktā Eh, kas man šķiet svarīgs priekšnoteikums, lai mazi vidēji uzņēmumi varētu gūt visu potenciālo labumu, ko tiem spēj sniegt vienotais tirgus. Kas attiecas vienkāršošam? No 11 eh, paredzētam iniciatīviem 3 jau ir pieņemtas, 4 eh, vēl šī gada gaitā un pārējās 2012. gadā pārējās četras. Mans pienesums būs ļoti būtīgs attiecībā uz komisijas vienkāršošanas programmu. Šodien vēlos ar jums izdarīt tādu situācijas bilanci, iepazīstināt ar jūs ar uh, gaidāmām iniciatīvām, kas vēl būs šogad, un arī nākamā gadā runāšu par uh, vienotā tirgus uzraudzību, normēm, iniciatīvām automobilražošanas nozare un pievērsīšos arī reģistrēšanas jautājumiem. Es runāšu arī par pilotprojektiem, inovatīviem pilotprojektiem valsts iepirkuma jomā, kā arī informēšu jūs par atslēgu iniciatīvām, pie kurām mēs kopīgi strādājam, uh, tekstilrūpniecības un rotaļlietu direktīvas jomā tīpaši bet arī par šo direktīvu īstenošanu dalībvalstīs. Diezgan kutelīgs jautājums, un nevienmēr mēs saņem pozitīvas ziņas šajā jomā. Tirgus uzraudzība ir svarīgs jautājums. Tam ir liela nozīme vienotā tirgus funkcionēšanā. 2010. gada 1. janvārī tika apstiprināta 765 2008, es atvainojos, stājās spēkā tirgus uzraudzībai, tātad 765 šķērsvīta 2008. Un tā mūsu politika šajā jomā eh, deva jaunu stimulu, eh, tirgus uzraudzība eh, kļuva par savienības prioritāti. Un tas atspoguļas ne tikai manā paziņojumā par jauno rūpniecības politiku, digitalizācijas laikmetā, bet arī ņemot vērā vienotā tirgus attīstību. Esmu priecīgs, ka Eiropas parlaments un īpaši jūsu komiteja, Eiropas komiteja ļoti atbalsta šajos centienos, arī Libe komiteja. Mēs cenšamies uh, sistēmu importējumiem produktiem, bet arī ES izstrādājumiem stiprināt Šaldamozes kundzes eh, paņemšu tika šodēļ, šomēnes apstiprināts, un darbs rīt uz priekšu. Esmu pārliecināts, kā arī Šaldamozes atzinumā ir teikts, ka ir svarīgi radīt vienotu kontrolas sistēmu visiem izstrādājumiem, visiem patērētājiem, visu nozaru darbiniekiem, un sistēmas sniedz dažādas priekšrocības. No vienas puses patērētājiem. Mums patērētājs ir jāaizsargā, tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Dalībvalstu iestādēm ir nepieciešami instrumenti jādod, lai tirgu efektīvi uzraudzītu, bet tas dod arī gal galā eh, labumu ražotājiem, jo viņi gūst uh, pārliecību, ka konkurence notiek godīgi un taisnīgi. Uh, Es jūs, eh, es rakstīju jūsu komitejas vadītājiem Hāberkungam, uzsverot to, cik svarīgi ir šo eh, likumdošanas eh, pīlāru vēl stiprināt vai jomu. Es arī apņēmos jūs pastāvīgi informēt par komisijas aktivitātēm, kas šajā jomā pat labā notiek un arī turpmāk būs. Esmu pārliecināts, ka mums ir jāizdara visi pūliņi, lai dalību valstu uh, likumdošanu tuvinātu, un tas attiec arī uz kontrols eh, vai uzraudzības instrumentiem, kas eksistē dalībvalsts līmenī. Šos mērķus nevarēsim sasniegt ar sporādiskiem ad hoc pasākumiem, mums ir vajadzīgs viengabalains pieejams. Šīs politikas īstenošana ir sarežģīts uzdevums, būs nepieciešama koordinācijas pūliņa no komisijas puses, lai atšķirības mazinātu vēlas trīs darbības e, norādīt, kas mums ir prioritārs. Pirmkārt, mums ir e, vispārīgi daudzgada programma jāizveido, kurā ir ietver dažādi organizatoriskie pasākumi, tirgus uzraudzībai, e, kā arī konkretizēta, e, ietverot arī vajadzības, instrumentu un modalitātes, kas ir nepieciešams, lai tirgus uzraudzību e, tuvāko desmit gadu laikā padarītu krietni efektīvāku. Šajā programmā ir jāietver svarīgi elementi, tie jau tiek izstrādāta komisija. Eh, apstiprinās līdz nākamā gada beigām konkrēts pasākums šajā jomā. Otrs prioritārais pasākums mums ir jāpārskata vistirgus uzraudzības juridisko pamatu. Mēs tieši pārbaudam iespēju līdz 2011. gadu beigām pārbaudīt direktīvu par vispārīgo uh, izstrādājumu drošību, produktu drošību, lai vienotā instrumentā visu uzraudzības instruments uh, iekļaut, kā arī 765 šķērsvīt ir 2008 regulas prasības vienots, uh, juridiskais ietvars arī atbilst Eiropas parlamenta aicinājumam saskaņā ar šī mēneša rezolūciju. Mums ir arī treškārt. Tātad uh, Eh, juridiskā ietvara īstenošana horizontāla pasākuma palīdzība jāizteno, piemēram, ar muļķu iestāžu sadarbību un kopīgiem pasākumiem jāizveido kopīgi risku novērtēšanas sistēma, ir jāizstrādā vienotas uzraudzības programmas un ir eh, jānotiek eh, koherentai dalībvalstu iestāžu sadarbībai. Attiecīgiem Uh, regulas 765 šķērsvieta ir 2008 uh, normas ir jāizteno viena uh, veidīgi Eiropas Savienības dalībvalstīs, tas atbilst 75% no rūpniecības uh, rotāju lietu automobīlu un uh, mašīnu elektrisko izstrādājumu produktiem. Bez tirgus uzraudzības šī nozara vispār nespēja uh, efektīvi funkcionēt, tas ir ļoti būtisks pamats uh, uh, izstrādājumu um, brīvai apritei parlaments un komisija ir nolēmuši izvērst informācijas kampaņu par CE marķējumu. Uh, un uh, par to šo kampaņu vēst īpaši uz maziem vidiem uzņēmumiem. Komisija ļoti apmierināta ar kampaņas, kampaņas līdzinējo gaitu, kā arī sasniegtiem rezultātiem. Viss atsauksmes, kuras esam saņēmuši, ir bijušas ļoti pozitīvas. Pieņemot jauno juridisko ietvaru, preču brīvā aprite. 2008. gadā parlaments man vairāk kārt lūdza ieviest vienotu mārķējumu patērētāju e, tiesību interesēs arī pārējais parlamentārās debatēs par šo jautājumu es sacīju, ka izstrādēm drošībai ir prioritāra nozīme kā priekšnoteikums efektīvai tirgus uzraudzībai, taču vispirms ir svarīgi, lai mēs koncentrētos uz šī mērķa sasniegšanu. mārķēšanas sistēmu, labprāt pārbaudīšu ziņojumu ietvaros, ko pieņem, eh, pieņems komisija 2013. gada septembrī, pamatojoties uz eh, regulu 765 šķērsvītra 2008. Tagad runāšu par desmit direktīvu pielīdzināšanu vai pielāgošanu jaunam juridiskam ietvaram. Uh, Lai pakotni ātri īstenot, komisija sagatavo dažādas īs e, priekšlikumus, kas būtu jāapstiprina līdz vasarai. Mēķis būtu desmit direktīvu, kas attiec uz izstrādājumiem, e, kas minēti 765, šās rīt ir 2008 pielīdzināšana. Mēs e, par normēšanu jau diskutējām 2010. gada jūlijā ad hoc sanāksmē, ko organizēja prezidents Hārber kungs ar komisiju kopīgi. Toreiz sacīja, ka komisija strādā pie tā, lai Eiropas normēšanas sistēma tiktu reformēta. Diskusijas rezultātus mēs uh, ņēmām rūpīgi vērā, kā arī parlamenta rezolūcija eh, no 21. oktobra 2010. gadā par normēšanas nākotni. Rezolūcijā bija ietverts skaidrs aicinājums. Tā tad ir jānotiek pārskatīšanai, bet ne revolūcijai šajā jomā. Parlaments norādīja uz to, ka e, normēšanas jums e, pārskatīšanai ir jābalstās uz esošās sistēmas stiprajām pusēm un būtiskas revolucionālas izmaiņas nav veicams. Tāpat laikā patreizējās sistēmas trūkumi būtu uh, novēršami. Parlaments norādīja arī uz to, ka normēšanas procedūras ir pārlieku lēnas un sarežģītas. Tāpat laikā MVU patērētāji un citu iesaistīto pušu līdzdalību procesā ir jāuzlabo. Komisija tādēļ aprīlī maijā e, publicē strateģisku paziņojumu par normējumu, kā arī izstrādās um, Eh, normatīvu projektu. Ap dokumentu galvenais mērķis ir uzlabot vienotā tirgus funkcionēšanu, normēšanas procedūras pātrināt, modernizēt, lai stiprinātu interoperabilitāti un veicinātu inovācijas globālajā konkurencē. Kas attiec uz automobīlu ražošanu? šeit ir daudz kas darīts un vēl arī daudz darbi notiek. Šajā komitejā savā runā šodien grib izcelt īpaši divus aspektus. Pirmkārt, auto mašīnu reģistrāciju. Otrakārt, patreizējais juridiskais eh, pamats uh, transporta līdzekļu auto, tra, eh, automašīnas reģistrācijai. Uh, Bieži uzņēmēji un patērētāji saskars ar sarežģījumiem, ja vēlas pārģistrēt vienā uh, valstī reģistrētu automobili, citā valstī pat laban ir tā, ka automašīnas, kuras pastāvīgi pārvietojas viens dalībvalsts ietvaros, ir eh, tām eh, tehniskā apskate jāaiziet un tehniskā pielāde jāsņem konkrētā valstī. Eh, taču, ja tu vēlas reģistrēt citā dalībvalstī, tā ir vispirms jāatsauc reģistrācija vienā valstī, pēc tam jāveic reģistrācija otrā valstī. Šī procedūra bieži ir pārlieku ilgstošana sarežģīta, tiek prasīta papildus tehniskā informācija, ko iesniegums sagatavotājs bieži uh, nevar nemaz eh, sniegt bez papildu izdevuma. Es domāju, mēs visi esam ar šādu situāciju saskāršies. Ja mēs negribam zaudēt laiku, tad eh, mums nākas izmantot uh, speciālistu pakalpojumus, kas tad rada vēl papildus izmaksas. Šī situācija ir šķērslis vienotiem tirgumu un tādēļ līdz 2011. gadā beigām būtu izstrādājama jauna iniciatīva, uh, tehniskās pielaides, uh, Uh, sistēmas vienkāršošanai dalību uh, Eiropas Savienībā. 2010. gadā bija ziņojums par uh, Savienības pilsonību Single Market Act papildinājums 2010. gadā. Tur šis mērķis ir noteikts. Komisijai paziņojums 3. martā 2011. gadā, kas ir uzsākt šo procesu. Un mērķis ir tātad mm, uzrādīt galvenos trūkumus eh, automašīnu reģistrācijas jomā. Eh, komisija gatavos ziņojumu, kurā tiks šie šķēršļi, eh, tā sakot, inventarizēti un piedāvāt risinājumu. Tagad pievērsīšos transporta līdzekļu likumdošanas pamatam. Vispirms par uh, vienkāršošanu, likumdošanas vienkāršošanu. E, šeit ir noticis liels darbs pēdējo gadu gaitā, tiesību aktu skaits ir samazināts, komerciālo transporta līdzekļu un automašīnu uh, likumdošanas vienveidošana pat laban, tā ir pamatā direktīva 2007-46, kas attiec uz automobīliem un L kategorijas transporta līdzekļiem, kā arī traktoriem. Pēc komisijas 2010-2011 gadu mo modeļa tiek strādāts četri koplēma procedūras priekšlikumi ir sagatavot, tie tagad ir Eiropas parlamentā un uh, padomē apspriešanā. Tas, tie visi ir būtiski centieni attiecībā uz vienkāršošanu. Tagad par uh, juridisko ietvaru elektriskiem transporta līdzekļiem. Jūs atcerēsieties, ka 2000, pagājušā gada aprīlī es uh, pasludināja, ka būs stratēģija vidē draudzīgiem, ekoefektīviem transportlīdzekļiem. Tagad mums vajadzīgi vairāk pasākumu, lai nodrošinātu, ka tie paši standarti elektriskiem transportlīdzekļiem visā Eiropas saimnībā pastāvētu. Tāpat kā tas ir attiecībās konvencionāliem transportlīdzekļiem. Tādēļ komisija aktīvi strādā ANO ekonomiskās komisijas Eiropai ietveros, lai definētu tehni, eh, tehniskos standartus attiecībos elektriskiem transporta līdzekļiem. Un šeit jau ir gūti arī būtiski panākumi. Mums jau ir pasākumi, kas ir nepieciešami, lai vienotas tirgus attiecībos elektroskiem transporta līdzekļiem varētu darboties. Eh, Savienības eh, standartiem šajā jomā vajadzēs arī atbilst globāliem standartiem. Un tagad pievērsīšos likumdošanas priekšlikumiem automobilu nozare šogad, kas ir gaidām. Runājam par jauniem emisijas standartiem, noteikumiem labākajai tirgus uzraudzībai, kā arī e, tādā vētam e, vienotai e, trauksmes saucienam autotransporta līdzekļos. Uh, Tas viss izpildot uh, pamata direktīvu 2007-46. Gomešas kundze par to priecāsies. Uh, tagad vēl sacīšu nedaudz kaut ko par tekstīlu izstrādājumu ar bloķēšanu. Paldies vēlreiz uh, komiteja, īpaši Mandersa kungam par uh, lielisko kvalitatīvo darbu ar šo jautājumu pirmajā un otrajā lasījumā. Komisija var arī pieņemt uh, parlamentu grozījumus attiecībā uz izcelsmes marķējumu, tā skaitā. attiecībā uz tekstilu izstrādājumiem, kas ir dzīvnieku izcelsmes. Mums ir jāuzsāk sarunas par uh, politiski sensitīviem jautājumiem, īpaši izcelsmes marķējumu, lai tiktos uz kompromisu starp padomu un parlamentu, ja nu tas būtu iespējams otrajā lasījumā. Tagad pievērsīšos viss sarežģītākam jautājumam - rotaļlietām. lietām Šeit es eh, runāšu ne tikai par savu personīgo viedokļu, bet komisija kopumā ir šeit apņēmusies ļoti nopietni eh, attiekties pret šo jautājumu, proti bērnu intereses, kas ir sabiedrības vājākie locekļi, mums viņi ir īpaši jāaizsargā. Rotaļie direktīva tika pieņemta 2009. gada jūnijā, ar to mēs stiprinājām drošības standarts attiecībā uz bīstamo vielu izmantošanu rotaļietēs. Mums bija detalizētas debatas par šo jautājumu. Kad komisija eh, viesojas plenērā septembrī, bet es gribu izmantot šo iespēju, lai šodien jūs uh, sniegt aktuālu informāciju par vairākiem jautājumiem. Kā esmu vairāk kāds sacījis, mūsu mērķis ir esošo likumdošanu, tajā ņemt vērā jaunākos zinātniskos pētījumus un atzinums, lai uzlabotu aizsardzības līmeni bērniem patērētājiem. Ir bijis runa par svinu un kadmiju izmantošanu. Ekspertgrupas sanāks eh, šī gada 4. 5. aprīlī lai runātu par ķīmiskām vielām un uz šī eksperta atzinuma pamata komisija izstrādās komitoloģijas priekšlikums kādmijam svinam līdz oktobrim. Un attiecībā uz toksiskām vielām tātad līdz nākamam gadam šie standarti tiks noteikti, līdz nākamā gada beigām. Standarti var tikai tāda efektīvi darboties, ja e, tas ir arī globāla līmenī saskaņots. Mums ir bijuši desmit sanāksmes ar Ķīnas varas iestādēm, cenšamies e, e, šo apziņu par direktīvas prasībām veicināt Ķīnas ražotājus, eh, un arī esam tikušies ar ASV varas iestādēm, lai šeit eh, mūsu direktīvas eh, prasībām informētu ASV pusi. Un tad arī vēl sacīja, ka vienmēr ir nepatīkam dzirdēt par līguma pārkāpumu procedūrām. Katru reizi, kad kāda dalībvalsts nav izpildījis savas prasības un mums ir šādas līguma pārkāpuma procesas jāsāk, tad man ir jāsaka, ka šeit pret 17 dalību valstīm mums ir bijusi jāsāk šādas e, procedūras attiecībā uz rotaļlietas direktīvas prasību neizpildīšanu. Tas ir ļoti nepatīkami. Tad par inovatīviem pilotprojektiem valsts iepirkumu jomā es zinu, ka šis jautājums ir ļoti tūs jūsu priekšsēža Hāber kunga sirdī. Un es jau savus ievadvārdus tu, tuvojas to nobeigumam, es gribētu jums pasacīt vēl tātad par mūsu paveikto valsts iepirkuma jomā. Es domāju, ka tās ir labas ziņas jums. Pēc šīm negatīvām ziņām par rotaļlietu eh, direktīvu un uzsāktām, jau jomā uzsāktām līguma pārkām procedūrā, komisija ir apņēmusies sniegt finanšu atbalstu tām Eiropas organizācijām, kas vēlas strādāt, lai būtu jauninājumi. Dalībvalsts ir arī aicināts atlicināt budžeta līdzekļus šāda eh, mērķi, šādiem mērķiem. 4. februārī notika Eiropa padomas sanāksme, kur aicināja komisiju izvērtēt iespēju izvērtot, izveidot eh, pētniecības un inovāciju sistēmu, kas nāk par labu MVO tiecoties uz šo mērķi, ar pētniecības ģenerāla direktorātu un komisiju kopā esam pagājušā gada septembrī uh, iespējamības pētījumu izdarījuši pār Eiropas sistēmu uh, valsts iepirkumu jomā, kas veicinātu inovācijas. Inovatīvā iepirkuma atbalstam mērķis ir veicināt eh, šādu izstrādājumu, šādas izstrādājumus, kas tātad, eh, kur pamatā ir eh, diezgan būtisks pētniecība. Un šeit ir arī runa par tā dēvētā pre-commercial procurement, tātad pirmskomerciālā iepirkuma izdarīšanu, Uz pētījumu pamata mēs ciešā sadarbībā ar iesaistītām pusēm definēsim prasības uh, iepirkuma procedūrai ar plašu Eiropas uh, koncentrējumu šajomā, lai veicinātu inovācijas. Un es ceru priekšsēd, ka mēs uh, uh, to sasniegsim un tad varēsim saskandināt glāzes, ka tas būs izdevies. 15 miljonu uh, Eh, konkursi tiks izsludināti un jūnija beigās Turīnā notiks Eiropas konferences šajos jautājumos. Pēc 2013. gada sāksies eh, plaša mēroga šo pasākumu piemērošana būtiski nodrošināt, lai prasība, eh, pieprasījums nebūtu fragmentēts, mums ir jāuztur vienotais tirgus, šie jautājumi līdz šim nav pietiekoši implementēti Eiropas Savienības mērogā. Tādēļ, ka nav notikusi pietiekoša standartizācija. Iespējams, pētījums e, tiks publicēts šī gada novembrī, un es ceru, ka mēs gal galā izstrādāsim Eiropas sistēmu inovatīvā iepirkuma atbalstam, cieši sadarbojoties arī ar atsevišķu dalībvalsts centieniem šajā pašā jomā. Mišēla Barņē kungs, mans kolēģis, pat laban veids darbu, lai eh, iepirkuma direktīvu pārskatītu. Būs eh, zaļā dokumentā pirms pāris nedēļām, ko viņš publicēja, tas arī parādījās. Es ceru, ka nerunāju pārāk gaļi, es centos būt pietiekoši eh, visaptveroši savā pārskatā par pat laban manā portfelī esošiem, manā pāraudzībā esošiem pasākumiem. Paldies! Jā. Well, I think, um, I think, uh, Vice President. Uh, manuprāt, jūs esat nopelnījis šos aplausus, jo jūs minējāt tik daudz dažādu iniciatīvu, kas saistās ar mm, pieprasījumiem vai iniciatīvām no mūsu puses. Un, protams, ka darba ir daudz, un es redzu, ka komisija ir apņēmības pilna strādāt. Uh, Mums ir diezgan daudz laika. Tātad es tagad uh, lūkšu uzdot jautājumus grupās pa trīs. Un tagad nosaukšu jums runātāju sarakstu, kāds tas ir šobrīd. Zoe, uh, I have Mr. Comey, Mr. Kozuznik, Mrs. Ruler, and Mrs. Styler. Lūdzu, vai vēl kāds abada kungs, Legripas kundze, Rapčikas kundze, Raptī kundze. We get everybody in in half an hour. Is that all right? Lūdzu, visi, kas vēlas uzdot jautājumus, uzdodiet tos neilgāk kā divas minūtes. Busatila kungs arī. Tātad kopā, cik mums ir? Uh, so I have 11 colleagues. Šobrīd 11. Ja jūs uh, īpaši uh, nu, nerunāsiet īpaši gari, tad visiem pietiks laika. Švāba kungs lūdzu, paldies priekšēdētāji. Paldies, komisārkungs, ka jūs mūs atkal apmeklējat šajā komitejā. Mums e, ļoti labi izdodas organizēt ar jums domu apmaiņu. Es gribētu runāt par maziem un vidējiem uzņēmiem. Mēs krīzē redzējām, ka mūsu tautsēmniecības mugurkaulu veido mazie un vidējie uzņēmumi. Tātad visi mēģinājumi no jūsu puses samazināt birokrātiju uh, Eh, ir ļoti apsveicami un arī ir jāstiprina šo uzņēmumu konkurētspēja. Es priecājos par komisijas iniciatīvām. Otrajā dat, mēs, no otras puses mēs eh, sagaidām arī um, normēšanas noteikumus vai priekšlikumu sevišķi par vienotu lādētāju mobilajiem telefoniem un arī par vienotu ir par vienotu standartu e, tintes printeru patronām. Runājot par rotaļlietām, tad šķiet, ka dažās dalību valstīs problēmas rada tas, ka pašreizējās tur spēkā esošās normas ir pat stingrākas nekā tās, ko mēs esam iecerējuši. Un dalību valstīm nebūs viegli uh, Uh, samazināt šo standartu līmeni uz īsu brīdi un tad saskaņā ar komitoloģiju atkal to atgriezt vecajā līmenī. Paldies! Paldies, Švāba kungs! Kroreja de Kampos kungs, lūdzu! Paldies, priekšēdētāji! Paldies, komisārkungs, ka jūs viesojaties pie mums. Es runāšu īsi, pārskatot Nos, no contacto com deputados húngaros foi este o ponto mais importante. Kā jau Ungāra pārstāv teica, tas arī ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, tātad pilnīgi skaidri runāt par kval produktu kvalitāti. Jūs savos ievadvārdos pieminēja arī to, ka vajadzētu kopā ar muitas dienestu, ar muitas aģentūru darboties kopā un padarīt šos jautājumus efektīvāk risināmus. Uh, Šobrīd jau ir parādījušās baumas, ka trešās pasaules vai trešās valstis, kuras eh, vēlas konkurēt ar lielākajām ostām Eiropā, tās ir valstis dienvidos un austrumos, un mans jautājums, vai tas varētu radīt kaut kāda veida problēmas drošības garantijai produktu kontrolai uz robežām. Uh, Jūs jau pieminējāt elektromobīļus runājot par eh, kopīgiem noteikumiem. Transporta līdzekļiem ir ārkārtīgi svarīgi izveidot kopīgu Eiropas harmonizāciju. Un vai jums ir kādi projekti, kādas ieceres elektromobīļu uzlādēšanas staciju, savu veidu elektrostaciju mašīnām izveidi? tīklu izveidi, jo pagaidām šī sistēma vēl nedarbojas. Runājot par MVU Jūs savā ievadrunā minējāt arī to, ka finanšu resursi ir pieejami un tomēr likumdošana vēl nav pietiekami sakārtota. Mans jautājums, ko jūs domājat par EURIK programmu, kurā ir iesaistījušās 39 valstis, tātad valsts arī ārpus Eiropas Savienības 27 dalību valstīm. Tātad Eurika ir Eiropas Savienības prog programma, kas e, ir domāta tieši inovācijām un radošiem darbam, ko varētu izmantot MVU. Es zinu, ka jums ir labi kontakti arī komisijā, un es vēlētos dzirdēt, vai ir kādas iespējas un iestrādes mācīties no Eurikas. Uh, Paldies! Buzoji kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies par jūsu centieniem un iecerēm, par jūsu apņemšanos uzlabot situāciju iekšējā tirgū. Komisijas darba programmai ir daudz ieceru, kas ļaus radīt Eiropas pievienoto vērtību, bet ir daži jautājumi, par kuriem vēl nav skaidrības. Proti, no kādu palīdzību, kādu atbalstu iekšējā tirgū varētu sniegt uh, uzņēmumiem. Komisija ir norādījusi, ka ir jāveic pasākumi, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un varētu atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, lai viņi var izmantot pilnīgi visas iekšējā tirgus dotās iespējas. Šobrīd eh, biznesa noteikumi tiek pārstrādāti, bet mums ir vajadzīga labāka pieeja finansējumam. Tieši mazajiem un vidējiem uzņēmiem tiek piedāvāta plaša finanšu palete, Eiropas investīciju fonds un citas finansēšanas iespējas. Mēs, mēs vēl īsti nezinām, kādas konkrēti šīs iespējas būs, un komisijai vajadzētu uh, strādāt aktīvāk, lai būtu lielāka skaidrība par darba programmu, proti kāda būs pieeja eh, mazajiem vidējiem uzņēmiem finanšu tirgus iespējām. Te jābūt vienai no komisijas prioritātei. Es gribētu zināt, vai ir noteikts eh, laika termiņš darba programmas pieņemšanai un gribētu mazliet konkrētāk dzirdēt komisijas ieceres šajā ziņā. Protams, ir jāsamazina arī administratīvais sloks, lai palīdzētu šiem uzņēmiem, lai tie var attīstīties un augt. Paldies, Buzoja kungs! Tagad došu iespēju komisāram atbildēt uz šiem trīs runātāju jautājumiem. Paldies, es atbildēšu ļoti tieši. Paldies! Vispirms saku paldies Busoji kungam par lielisko viņa itāļu valodas prasmi. Protams, ļoti jauki, kad nākas negaidīti dzirdēt savu dzimto valodu. Jums es, diemžēl, atbildēt jūs dzimtajā valodā nevarēšu mazo un vidējo uzņēmumu attīstība ir mūsu prioritāte, un Švāba kungs jau teica, ka tie veido mūsu tautsēmniecību mugurkaulu. Mēs vēlamies, lai reālā ekonomika attīstās iekšējā tirgu. Un mazie un vidējie uzņēmumi, viņiem ir jābūt spējīgiem izmantot investīcijas gan iekšējā tirgū, gan arī būt konkurēt spējīgiem globālajā tirgū. Un kā jūs pareizi teicāt, viņiem ir jābūt pieejai um, finansējumam, jo lielie uzņēmumi var tikt galā izmantojot savus uh, uh, savus līdzekļus, kamēr maziem uzņēmiem ir vajadzīgs ārējs finansējums daudzos gadījumos. Skatoties regulā par pētījumiem un inovācijām, par uzlabojumiem jaunajā pētījumu programmā, tad tur var redzēt, ka tur ir daudz runāts par iniciatīvām, uh, kā maziem vidējiem uzņēmiem var uzlabot pieeju finansējumam. Un es esmu atbildīgs arī par transporta sektoru un arī gadījumā ar Rīč. Mēs esam parūpējušies par to, lai visas licencēšanas normas un noteikumi arī šajās ziņās lai tas viss būtu pārtulkots un lai par 90% samazinātu mazo un vidējo uzņēmumu izmaksas šajās visās licencēšanas procedūrās. Un iepriekšējā rezolūcijā tika atzīta parlamenta loma jautājuma risināšanā, un Ksavjers Rolē piedalījās iepriekšējā sanāksmē. Uh, un ir zināms, ka finanšu līdzekļi maziem un vidiem uzņēmumiem ir pieejami. Ir svarīgi vienkārši, lai šiem uzņēmumiem būtu izstrādāts plāns, ko tie varētu piedāvāt, lai finansējumu saņemtu. Un ja Londonas birža tas ir finanšu centrs Eiropā. Ja tā ir nolēmusi atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, tas nozīmē, ka um, tiešām praksē ir paredzēts sniegt atbalstu reālajai ekonomikai. Un finanšu pakalpojumi un finanšu pakalpojumu sniedzēji šobrīd, nu viņiem nekas cits neatliek, kā um, pildīt uzdevumus, kas ir vajadzīgi reālās ekonomikas attīstīšanai, stāties tās uh, dienestā. Un tagad par normēšanu. Mēs centīsimies panākt progresu arī šeit un centīsimies atrast konkrētas atbildes. Un tas attiecās gan uz Korejas de Kamposa kunga jautājumu par elektriskajiem transporta līdzekļiem, šīm uzlādēšanas stacijām. Pagājušajā gadā mēs uzdevām šo jautājumu CEN CELEK kolēģijā un šogad turpināsim darbu ar normēšanas noteikumiem elektrotīklos transporta līdzekļiem eh, tiks izstrādāts drošības normas un esam paredzējuši panākt harmonizāciju noteikumos un risināsim arī jautājums, kas saistās ar īpašiem drošības riskiem, lai tas viss būtu ņemts vērā certificēšanā. Uh, Un 2014. gada novembrī stāsies spēkā normas jaunajiem elektriskajiem transporta līdzekļiem. Runājot par, par EC zīmolu, es to ļoti atbalstu. Protams, ka ir jānodrošina kontrole un uzraudzība. Un kad ražojumi nonāk tirgū, Tad, kā jūs zināt, Eiropas komisijai nav muitas dienesta vairs tās rīcībā. Mums nav arī policijas iestādes, kas varētu mūsu vārdā kontrolēt notiekošo tirgu. Tāpēc ir jākoordinē, um, mums ir jābalstās uz koordināciju starp dalību valstīm. Arī tieši tāpēc mēs esam aicinājuši dalībvalstis un trešās valstis ievērot attiecīgos noteikumus. Nekas cits neatliek. Būtiski ir nodrošināt kontroles, sadarbojoties ar dažādu valstu muitas iestādēm, piemēram, Rotterdamas osta. Uh, tā ir tāda liela, liela centrāla osta ar pasaules nozīmi. Tajā tiek izkrauti ļoti daudz produktu un preces no visas pasaules. Un jūlijā mēs raudzīsimies, kā iestādes gatavojas. Um, par rot, kā tās gatavojas eh, brīdim, kad spēkā stāsies rotaļlietu direktīva. Vai dalību valstis ir gatavas transponēt šo direktīvu savā likumdošanā? Tagad par mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Es vienmēr esmu iestājies par atbalstu tiem, un jūs zinat, un mazā biznesa likuma pārstrādē esmu aktīvi iesaistījies. Man sniedz palīdzību um, ļoti kvalificēti eksperti. Uh, Mēs esam viesojušies Lielbritānijā, Spānijā, Itālijā, dosimies arī uz Bulgāriju, esam bijuši Francijā un katrā valstī, ko es apmeklēju, Šis augstais eksperts vienmēr man ir līdz, un es varu dalību valstis aicināt iecelt tādu kā vēstnieku vai pārstāvu, kas būs atbildīgs par Small Business Act ieviešanu. Un mans priekšlikums ir reizi gadā sapulcināt visus šos vēstniekus vai pārstāvjus un ļautiem tikties ar Eiropas Savienības pārstāvjiem, izveidot tādu kā konkurēt spējas padomi tieši mazajiem un vidējiem uzņēmiem, un mana iniciatīva visur tiek uztverta ļoti atsaucīgi. Neformālajā konkurētspējas padomē pusdienās es saņēmu ļoti pozitīvas atsauksmes. Dažas dalībvalsts jau ir iecēlušas šādu pārstāvi. Itālija pārstāv nodaļas vadītājs no ekonomikas ministrijas. Arī citas valstis ir jau iesaistījušās šī Small Business Act ieviešanā, un pagājušajā nedēļā Spānija prezentējot šo aktu Madridē ir iecēlusi sieviešu dzimuma pārstāvi kas um, rūpēsies par mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju. Tad šī iecere jau iegūst veidolu dalību valstīs. Un es esmu ticies arī ar Lielbritānijas ministru. Uh, piedalījās arī citi augsti pārstāvji. Mēs redzam, ka aktivitāšu ir daudz un iesaistījušies ietekmīgi cilvēki, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu. Apvienotā karaliste ir veikusi ļoti nozīmīgu pagriezienu, iestājoties par reālās ekonomikas attīstību, tieši stiprinot uh, eh, inovāc, pieju inovācijām maziem un vidējiem uzņēmiem. Un to es gribētu piefiksēt īpaši, jo apvienotā karaliste uh, um, ir izrādījusi ļoti pozitīvu nostāju. Paldies! Paldies! Runājot par eh, jūsu pieminēto rotaļlietu direktīvu, tā ir ārkārtīgi svarīga, jo jau sāk, uz, ja, tiek uzsākt ražošana nākamajiem Ziemassvētkiem paredzētajām rotaļlietām pārdošanai. Uh, Laika mums vairāk nav maz. Man vēl ir pieteikušies runāt gribētāju sarakstā septiņi. Es tiešām būšu strikts, uzdodiet īsus jautājumus. Uh, Mrs. Legrip, Mrs. Rapti, Mrs. Buz, Mr. Buzitil. Um, so we'll have to... Es eh, katram no jums došu vienu minūti, godātie kolēģi, lūdzu ieturieties šajos laika ietvaros, un tad mēs varēsim arī dot komisāram brīdi īsai atbildēji. Koziņieka kungs, paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, tiešām runāšu ārkārtīgi lakoniski. Komisāra kungs, man no tiesas priecē, ka jūs regulāri apmeklējat mūsu komitejas sēdes. Es eh, vēlējos vēlreiz izteikt manu atzinību jūsu darbam pie standartizācijas, likumdošanas, sakārdošanas un eh, uzlabošanas. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs ņemiet vērā arī parlamenta teikto tādā ziņā, ka tā jau nav, tas jau nav nekas jauns, un es vēlētos lielā mērā uzteikt sabiedrību, a, uzteikt sadarbību ar jūsu padotajiem. Man ir viens pavisam konkrēts jautājums, un tas vēl nav ticis skarts. Tas ir par Galileo projektu un sistēmas palaišanu. Uh, īpaši par administrāciju, pārvaldību un par sistēmas administrācijas eh, novietošanu Prāgā. Kā tas virzās uz priekšu un kā tas būs pēc tam? Tas ir ārkārtīgi precīzi jautājums, tas nav mūsu komitejas kompetencē, bet ja komisārs jums atbildēs, tad būsiet laimīgs. Es runāšu īsi, neatkārtošu to, kas jau tika teikts, arī es priecājos par sekmīgo sadarbību. Uh, Man ir jautājums par celtniecības materiāliem un produktiem. Mēs esam pieņēmuši labu noteikumu kopumu, kas tālāk notiks ar deleģētajiem aktiem un vēl par um, inovatīvajiem produktiem un valsts pasūtījumu iespējām tad, manuprāt, innovatīvās procedūras un metodas pārāk maz tiek pielietots, jo dalībvalsts vajadzētu vairāk informēt par tām. Par tirgus uzraudzību jūs teicāt, ka tiks pārstrādāt vispārējie produktu drošības noteikumi. Mans jautājums ir šāds dalībvalstīs. Šķiet, ka tirgus aizsardzības jomā dalībvalsts ir drīzāk gājušas atpakaļ nevis uz priekšu. Un vēl par rotaļlietām jūs neatbald, neatbildējāt uz Švāba kunga jautājumu, jo, ja robežu vērtības vispirms ir jā samazina un pēc tam atkal jādabū atpakaļ augstajā līmenī, tad kā tas īsti notiks? Jūs uzdevāt četras jautājumas minūtes un 20 sekundžu laikā. Stīlers kundze. Runājot par tirgus uzraudzību, komisāra kungs, es vēlētos izteikt komentāru par to, ka dalību valstīm ir būtiski apcirpts budžets un tās organizācijas, kuras parasti ir nodarbojušās ar tirgus uzraudzību dažādās dalību valstīs, šobrīd cieš milz grūtības. Uh, Kā jūs nodrošināsiet to, lai dalību valsts varētu izpildīt savas saistības tirgus uzraudzībā? Ārkārtīgi svarīgs ir arī iepirkuma jautājums, to jūs pieminējāt nākamais par rotaļlietām. Kāpēc 17 valsts vēl nav ieviesušas rotaļlietu direktīvu? Un Rīles kundze jau teica, cik ārkārtīgi svarīgs ir celtniecības sektors. Un eh, janvārī Jūs jau pieminējāt to, kāda situācija šobrīd ir Eiropas celtniecības un būvniecības sektorā, un šobrīd izskatās, ka tendence ekonomiskajā izaugsmē ir pozitīvas. Priekšsēdētājs paldies. Habarda kungs nākamais. Oui, merci, monsieur le président. Abada kungs, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlētos uzdot pavisam īsus divus jautājumus. Pirmais ir par mazo, mazās uzņēmē darbības likumu un Tā tad eh, ar to būs saistīti divi aspekti. Pirmais ir par likumdošanu, par apakšu uzņēmējiem un par to saistībām ar izējiem materiāliem, ar celtniecības materiāliem un kāds ir likumdošana normas šajā jomā. Un otrais Ko jūs varētu darīt ar Erasmus programmu jaunu uzņēmēju darbības censoņu atbalstam? Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Lagripas kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, es vēlētos uzdot pavisam vienkāršu jautājumu, un es ceru arī uz godīgu atbildi. Kopā ar Barņē kungu. <clears throat> Iniciatīva par trešo valstu investīcijām Eiropas Savienībā un par to, kā jūs novērtēsiet šo investīciju vērtību. Tātad šobrīd runa iet par to, ka ir trešās valsts, kuras vēlas investēt konkrētās nozarēs Eiropas Savienībā. Varbūt jūs varat pieskarties šim jautājumam. Raptikundze nākamā. Priekšsēdētāja kungs. Luna, ευχαριστώ. Es domāju, ka lielākā daļa jautājumu jau ir uzdoti, kas mūs interesē. Gribu teikt paldies komisāram par viņa darbu tieši saistībā ar rotaļlietu direktīvu. Decembrī, decembrī notika debates plenārsēdē, un arī tur jūs uzstājāties. Paldies jums par jūsu pūliņiem un decembrī mēs atkal tiksimies un raudzīsimies, kādi ir rezultāti, bet to, ka jūs darboties ar labo gribu, tas ir redzams. Paldies, un visbeidzot Busatila kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos apsveikt komisāru Tajānī kungu eh, par to, kas eh, šeit izskanēja par jauno likumdošanas uh, procedūru mašīnu reģistrēšanas nodokļiem. Jautājums, kas notika ar likumdošanas priekšlikumu par šo pašu tēmu, kur nolūks bija harmonizācija, uh, Jo mēs par šo priekšlikumu balsojām pirms, ja pareizi atceros, trim, četriem gadiem. Par šo priekšlikumu mēs nekad pēc tam neesam dzirdējuši, redzējuši, kur tas palika, kurā atvilknē, vai tas iesprūda padomē, vai tas aizgāja atpakaļ pie padomas priekšsēdētājs. Paldies, jūs tiešām ieturējāties viens minūtes ietvaros, un tagad, godātais komisāra kungs, jums ir precīzi 5 minūtes no nulle atbildēm. So, Vārds komisāra kungam. Paldies! Prieksēdētāja kungs, runājot par direktīvu, tad es tiešām turpināšu strādāt jau iepriekšējās slīdē, sliedēs un runājot par kadmeju un svinu, tad eh, mēs esam paredzējuši oktobrī nākt klai publiskot eh, ietekmes seku novērtējumu. Jautājums par celtniecības un būvniecības sektoru. Tas būtu, tā būs atbilda Rīlas kundas uzdotajam jautājumam. Ir e, ceļa plāns, kurā mēs vēlamies īstenot jau pieņemtās direktīvas, un šo ceļa plānu mēs vēlamies sagatavot pēc iespējas ātrāk. Jautājums par tirgus uzraudzību. Šeit atkal atkārtošos, bet e, ir nepieciešams to vēlreiz uzsvērt. Mēs jau varam sagatavot kādus likumdošanas priekšlikumus un pieņemt kādus vien vēlamies, bet tas ir dalību valstu kompetencē, kas, kā tās to īsteno. Raugoties uz Rotterdamu, tad uh, mēs varam tikai raudzīties, lai noteikumi un normas tiktu īstenotas, bet mēs jau neesam nedz policija, nedz robežsārdz. Par to ir atbildīgs dalību valsts. Jautājums par Erasmus programmas eh, līdzekļu pieejamību jauniem uzņēmēju darbības censoņiem. Mēs runājam par budžetu nākamajiem gadiem, bet raugoties par daudzgadu finanšu plānu, tad parlaments vienmēr ir atbalstījis MVU, un tas, protams, ir arī visas Eiropas ekonomikas stūrakmens. Šobrīd ir skaidrs, ka pilnīgi visās nozarēs ir sava veida logi, kas ļauj finansējumu saņemt no dažādiem citiem fondiem, un šobrīd mēs mēģinām sadarboties ar dažādiem ģenerāldirektororietiem uzņēmējdarbības atbalstīšanā. Par Galileo. Esmu pārliecināts, ka tam nevajadzētu būt projektam, kas attiecās tikai uz Franciju, Vāciju un Itāliju. Tās ir valstis, kurās uh, ir kosmosa industrija. Šim projektam vajadzētu skart un būt tuvu sirdī visām dalību valstīm. Tāpēc uzskatu, lai aģentūra, Galileo aģentūra tiktu dibināta un novietota Prāgā. Šonadēļ es Madridē parakstīju vienošanos ar Spānijas valdību par to, ka Madridē būs trešais sēdeklis vadītāji. Būs eh, šo pakalpojumu sniegšanas trešais sēdeklis šai aģentūrai vai kādai pārvaldē. Legripas kundzes jautājums par trešo valstu investīcijām Eiropā. Kopā ar manu kolēģi komisāru Barņē par šo jautājumu esam daudz un dikti runājuši. Un, eh, protams, vienmēr lēmums tiek pieņemts izvērtējot visus faktors, un komisija to arī dara. Tomēr es esmu politiķis un uz to skatos arī kā uz politisku problēmu, tāpēc vēlētos šeit pavisam skaidri pateikt, ka mēs nekādā gadījumā neiestājamies par protekcionistisku pieeju. Mēs vēlamies veicināt investīciju ieplūdi ES un tām būtu jāpalielinās pie tam stipri. Un tas attiecās arī uz uh, ārvalstu pilsoņiem, kas vēlas investēt ES. Visas investīcijas ir atbalstāmas. Problēma varbūt vairāk ir saistīta ar to, kā e, pasargāt dažādus īpašumus. Šeit es pat domāju vairāk par intelektuālo īpašumu. Mums ir jākonkurē arī kvalitātes jomā, un tas nebūtu nav viegli. Līdz ar to es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit iestāties par protekcionismu Jautājums ir par uzņēmumu aizsardzību, bet to jau var darīt ļoti dažādi. Ja agrāk mēs esam konstatējuši, ka eksistē ārvalstu intereses Eiropā un ir arī atsevišķas personas, kuras vēlas investēt Eiropā, Kāpēc? Tāpēc, ka e, patiesībā tas, zināmā mērā, var būt lētāka nekā uzbūvēt rūpnīcu kaut kur citur Eiropā, jau ir infrastruktūra. Tas, protams, ietekmē nodarbinātību, sociālos aspektus, tāpēc ir ārkārtīgi labi, ka e, notiek investīcija piesaista Eiropai. Piemēram, manā valstī, Itālijā, valdība ir sagatavojusi ziņojumu kas tika iesniegts parlamentam un to sagatavo izlūkdienas, slepenās izlūkošanas dienests. Un tur skaidri parādās, ka ārpus Eiropas ražotāji mēģina uzpirkt un nopirkt zināšanas un prasmes, kas ir Eiropā. Mums ir jābūt ārkārtīgi viediem un uzmanīgiem šās problēmas risināšanā. Protams, ka ir viegli uzreiz pateikt, ka tā ir Ķīna, kas pie viss ir vainīga, taču gan Ķīnā, gan ASV, gan arī daudzās atsevišķās dalību valstīs ir eh, zinātniskā īpašuma aizsardzības likumdošana. Vēl bez tam mēs esam saņēmuši sešu ministru vēstuli, kas ir iesniegt gan man, gan Derņē kungam. Un eh, šie ministri izteica savu sašutumu par Le Monde avīzē nopublicēto rakstu 2004. gadā. Es uzskatu, ka tas ir mūsu tiešais pienākums aizsargāt iekšējo tirgu, bet eh, mums ir jāsadarbojas arī ar rūpniecības komisāru. Protams, ka tā ir problēma, un eh, šī problēma lielā mērā ietekmē eh, ES ekonomiku. Es zinu, ka es atkā, atkārtojos, un man ir vēlreiz jāuzsver, ka mēs nepieņemam protekcionistisku uh, lēmumu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai investīcijas Eiropā ieplūsta un tomēr e, nevajadzētu būt tā, ka uzņēmumi ierodas Eiropā, sagrābjās mūsu zināšanas un prasmes un tad atkal aizplūst kur citur. Un visbeidzot par mašīnu reģistrāciju. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs e, turpinātu strādāt pie šī priekšlikuma. Busatila kunga jautājums Eh, patiesībā nezinu, par kuru konkrēto likumdošanas priekšlikumu jūs jautājiet, bet, protams, ja jūs man konkrēti varat nosaukt vismaz aptuveni kā to savs, tad es jums atbildu nosaukšu rakstiski. Un tādējādi es būšu laikam atbildējis uz visiem jautājumiem. Godāti kolēģi, es eh, pilnīgi noteikti Esmu gatavs atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem arī ārpus šās telpas sienām. Vienmēr esmu iestājies par ciešu sadarbību starp mūsu institūcijām. Mēs eh, regulāri tiekamies arī Strasbūrā. Es vienmēr esmu iestājies, ka man ir jābūt jūsu rīcībā un, protams, ka mani padotie jums vienmēr palīdzēs ar tehniskas vai citas dabas jautājumiem. Uh, well, thank you very much. Uh... Paldies Tajānī kungam paldies komisijas priekšstādātāju vietniekam par izsmaļošajām atbildēm uz visiem mūsu uzdotajiem jautājumiem. Jūs mūs iepazīstinājāt ar ārkārtīgi strukturētu likumdošanas darba programmu, un šobrīd izskatās, ka ir tādas jomas, kurās mēs varbūt vairāk varam plānot darbu nākotnē, un ir tādas, kurās savukārt jūs, un tomēr turpmākajos mēnešos, turpmākā gada laikā mēs ar jums regulāri tiksimies. Mani priecēja tas, ka jūs atbildējāt uz tik daudziem, es pat gribētu teikt, delikātiem jautājumiem, bet kas mūsu komitejai ir svarīgi. Un esmu pārliecināts, ka nākotnē sadarbībā mums izdosies uzlabot gan jauno tehnoloģiju ieviešanu dažādās jomās, gan arī kopējā tirgus aizsardzību. Paldies visiem, kas piedalījās šajā sēdē. Paldies, ka tulks strādāja precīzi četras minūtes vēlāk. Tiekamies puspiecos šo pēcpusdienu, kad būs uzklausīšana par eh, divu un trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadricikla tipu apstiprinājumiem. Tā būs eh, uzklausīšana, mums būs eh, piedalīsies Vims Vandekamps, kas ir referents Un koordinatori savukārt tiekās pulkstens trijos šo pēcpusdienu, un tad mēs runāsim par mūsu darbu programmu. Paldies visiem uz redzīti!